Okay, colleagues. Labrīt, dārgie kolēģi! Es ierosinu sākt mūsu šīs dienas sanāksmi. Katrā ziņā Žanīna ir gatava sākt. Everybody can take their seats. Um, we seem to be a bit... Šķiet, ka mūsu komiteja ir tādā samazinātā sastāvā. Es nezinu, varbūt kāds vēl joprojām svin Lisabonas līgumu spēkā stāšanos. Varbūt mums vajadzētu pārnest šo sanāksmu uz bāru un tad pievienoties viņiem un iedzert šampānieti. Es zinu, ka viedokļi ir dažādi attiecībā uz to, cik vēlams vai labvēlīgs ir Lisabons līgums, bet es varu teikt, ka es personiski esmu ļoti priecīga par to, un es uzskatu, ka mēs tagad ieiesim jaunā laikmetā, kur varēsim rīkoties daudz demokrātiskāk un caurskatāmāk. Kolēģi ir ierosināti vairāk grozījumu darba kārtībā. Es pat nedaudz biju sapīkusi par to, jo uh, bija doma runāt par Lisabonas līgumu ieteikumu rīt, jo es saprotu, ka Eiropas komisija vēl nav sagatavojusi to tēmu vai jautājumu sarakstu, kas tiks uh, pieņemti izmantojot koplēmumu procedūru. Un es tiešām esmu aizkaitināta par to. Es nesaprotu, kāpēc to nevarēja izdarīt saulēcīgi, lai uz 1. decembri tas būtu gatavs. Katrā ziņā es ļoti sagaidu, ka mūsu sadarbība jau sākot ar rītdienu būs pilnīgi jaunā un citā kvalitātē ar komisiju. Tomēr. Es ceru, ka mēs saņemsim šo sārakstu no komisijas vēl pirms rītdienas sanāksmes sākuma. Komisijas pārstāv, vai jūs varat to apstiprināt? Varbūt komisija varētu paskaidrot, kādēļ mums būtu jāatliek šīs debatas, ja arī rīta saraksts nebūs. Komisijas pārstāvim vārds. Komisija Rīt mēs būsim šeit, Jonatāls Fals būs, bet saraksta mums vēl nav. Mēs joprojām strādājam pie šī jautājuma. Tāda ir situācija patreiz, un patreiz notiek arī diskusijas ar juridisko dienestu. Paldies! Priekšsēdētāji. Labi, man šķiet, ka mūsu izvēle ir ļoti ierobežot, bet jāsaka, es tiešām nesaprotu, kāpēc to nevarēja izdarīt saulēcīgi. Tālāk nākamās izmaiņas. Šīs dienas darba kārtību ir ierosinājums papildināt ar diskusiju par patvērumu pakotni 13. un 18. punkti svītrot no darba kārtības rezolūcijas projektu par piekļuvi dokumentiem. Tālāk tiek pievienota sekojoša punktu darba kārtībā. Demēras kunga ziņojums par imigrācijas um, amatpersonu sadarbības tīklu. Tālāk rīt no rīta desmitos mēs varētu runāt par SWIFT, kas ir teroristu finansēšanas izsakošanas programma. Uh, jo padome par SWIFT lēma tikai vakar, tas bija tikai dažas stundas pirms Lisabonas līguma spēkā stāšanās, un es saprotu, ka vismaz divas valstis ir atturējušās, es viņus apsveicu ar to. Un es ar jūsu atļauju ierosinu lūgt no komisijas un padomas skaidrojumu par to, kāda ir situācija attiecībā uz PNR nolīgumiem ar ASV un Austrāliju. Šķiet, ka ir absolūta neskaidrība par to, kāds ir patreiz juridiskais status. Jo es saprotu tā, ka ja šis nolīgums netiek ratificēts, tad tas tiek uzskatīts par spēkā mēsošu. Es redzu, ka viens deputāts lūdz vārdu šai sakarā. Paldies, priekšsēdētājs Konce. Eiropas Tautas partijas grupas vārdā es gribētu paust savu pārsteigumu un sarūktinājumu. Jautājums par to, ko Lisabons līgums nozīmē šai komitejai, būtu skatāms mūsu sēdes pašā sākumā kā pirmais darba kārtības punkts. Es gribētu pateikties, ka jūs vispār sākāt runāt par šo tēmu, un mans priekšlikums ir sekojošs. Priekšsēdētājai informēt priekšsēdētāju konferenci par šo situāciju, jo šī situācija parlamentu absolūti neapmierina, jo mums kā parlamentam, kā institūcijai, kā parlamentāriešiem netiek izrādīta pienācīgā cieņa un respekts. Mums būtu jāsadarbojas, un es gribētu priekšsēdētāji pateikties par skaidro un atklāto valodu. Otrakārt, es gribētu teikt, ka es no savas puses atbalstu to, ka SWIFT jautājums tiktu iekļauts darba kārtībā, kā to ierosināja priekšsēdētāja. Es ierosinu priekšsēdētājai uzaicināt kādu no parlamenta juridiskā dienesta, lai mēs varētu uzzināt par uh, Eh, to, kā šis pasākums tiesiski ietekmēs parlamentu, parlamentu situāciju. Un nu, tad noteikti arī jāuzaicina padoms un, pa, un komisijas pārstāvi, lai viņi pastāstītu par to, kā šis process virsās uz priekšu. Es šeit nerunāju, ka mums vajadzētu iekļaut, sākt runāt par tehniskām detaļām saistībā ar SWIFT, par to mēs varētu rīt. Bet rīt mums ir nepārprotami konkrēti jārunā par to, kā lietas tiks virzītas uz priekšu. Jo šie nosacījumi tika izvirzīti mums, un es nedomāju, ka tas ir labs, labas sadarbības piemērs un paraugs. Priekšsēdētāji, paldies, Švacerkungs, es pilnībā piekrītu jūsu uh, ierosinājumiem. Un šīs komitejas prezidentūras vārdā es darīšu to zināmu parlamenta priekšsēdētāju konferencē, ka komisija uz 1. decembru nebija pienācīgi sagatavojusies. Es pieņemu, ka parlamenta juridiskais dienests būs klāt tad, kad runāsim par SWIFT jautājumu. Un ar šīs komitejas atļauju es ierosinu iekļaut jautājumu par PNR arī rītdienas darba kārtībā. Un es ceru, ka mēs šodien vakarā vai rīt no rīta ļoti, ļoti agri saņemsim šo vēstuli, jo ir taisnība, ka šis uh, nolīgums par uh, pasažieru um, vār, vārdiem un datiem, tātad uh, šīs informācijas nodošana pretējā gadījumā ir nelikumīga. Vai jūs piekrītat šīm izmaiņām? Paldies jums par piekrišanu. Tālāk runāt par Lisabonas līgumu. Labā ziņa ir tā, ka Šīs dienas sēdes beigās pusseptiņos Lopesa kungs, šīs komitejas priekšsēdētājs, aicina jūs visus uz nelielu pieņemšanu, lai paceltu glāzes arī par tiem, kuri nav ļoti priecīgi par Lisabonas līgumu pieņemšanu, bet jebkurā gadījumā šis notikums ir nosvinēšanas vērts. Es gribētu lūgt jūsu apstiprinājumu koordinātoru rekomendācijai iecelt Klāsa kungu, kurš ir pie politiskajām partijām nepievienojies deputāts, uh, par referentu, lai sagatavotu ziņojumu par Šveices Lihtenšteinas līdzdalību Frontex aktivitātēs. Tad iebildumu nav. Tālāk patvērumu likumdošanas pakotne. Punkti no 13. līdz 18. Tas bija paredzēts iepriekšējā darba kārtībā rītdien apspriešanai, bet tad mēs pārceļam to uz šodienu. Tā te iet runa par pieciem ziņojumiem. Um, the... Es pieņēmu, ka uh, vispārējā prieka gaisotnē es esmu sajaukusi pati savu scenāriju. Tātad vispirms mēs saņemsim uh, jaunāku informāciju par sekojošām tēmām par Eirodak, Dublinas konvenciju. Un kurš ir no padomis šeit, kas tad mūs informēs par jaunāko notikumu gaidu šai sakrā? Thank you very much. Um... Paldies, priekšsēdētāji. Liels paldies par mums doto iespēju jūs īsumā iepazīstināt ar likumdošanas aktu projektiem, kas patreiz tiek apspriesti Zviedrijas prezidentūras ietvaros. Es gribētu atvainoties ja esmu nedaudz apjucis, jo es sapratu, ka sākumā būs prezentācijas no referentiem. Bet, ja nē, es arī varu tulīt sākt, lai pastāstītu jums par patreizējo situāciju īsumā. Vakar padomē ministru sanāksmes laikā darba kārtībā bija iekļauts punkts par likumdošanas aktu projektiem, kas sagatavoti patvēruma jautājumos. Un tad, tad ir jauni priekšlikumi par direktīvu, kas nosaka kārtību, kādā piešķirams patvērums un kāda ir kritērija, kas jāizpilda, lai saņemtu šo patvērumu. Tā kā tās ir pilnīgi jauns komisijas iniciatīvas, tad jāsaka, ka padomē eh, tās vēl nav tikušas pienācīgi apspriestas. Priekšsēdētājs kundze, ja atļausiet, tad es izklāstīšu jautājumus tajā secībā, kā tie parādās darba kārtībā, tātad sākot ar obligātiem standartiem patvērumu meklētāju uzņemšanai. Šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt augstus standartus eh, patvērumu meklētāju uzņemšanai harmonizējot nacionālās likumdošanas normas šī jautājumā un ierobežojot uh, patvērumu meklētāju sekundārās pārvietošanās iespējas dalībvalstīs. Ir notikušas jau vairākas sanāksmes Čehijas prezidentūras laikā un, protams, arī Zviedrijas prezidentūras laikā. ir panākt kopumā tāda principiāla vienošanās, bet vēl ir atsevišķi jautājumi, kas tiek diskutēti. Pirmkārt, tas ir jautājums par aizturēšanu, tālāk piekļuvi darba tirgumu un ģimenes locekļu definīciju. Mēs atzīmējām arī to, ka attiecībā uz parlamentu pieņemto atzinumu, ir vairāki jautājumi, kuros viedokļi atšķirs. Tas atkal ir jautājums par piekļuvi darba tirgumu un aizturēšanas nosacījumiem. Tālāk likumdošanas akta projekts par Dublinas konvenciju. Tātad principiālie neatrisinātie jautājumi ir jautājums par ģimenes locekļu definīciju, tālāk eh, pagaidu pārvešanas procedūras apturēšanu un kā arī daļai kritēriju kas attiecās uz to, kurai valstī ir jāizskata pieteikums par starptautiskās aizsardzības piešķiršanu. Tālāk pārsūdzības iespēja attiecībā uz pārsūtīšanu un aizturēšanu, kā arī atsevišķi aspekti nodaļā, kas runā par šiem principiem un tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, ko varētu izmantot personas, kas pieprasa starptautisko aizsardzību. Tālāk pārējot pie jautājuma par Eirodak. Šeit ir jāatzīst, ka mēs esam panākuši ievērojamu progresu. Padoms līmenī patreiz neatrisināto jautājumu ir visai maz. Svarīgākais no tiem, protams, attiecas uz normām par piekļuvi Eirodāk informācijai no tiesības sargājošo iestāžu puses. Uh, Padoma ierosina samazināt to termiņu, kas noteikts uh, informācijas uzglabāšanai pār personām, kas nelikumīgi šķērsojušas robežu no trim gadiem uz diviem gadiem. Lielākā daļa delegāciju gribētu tātad saglabāt šo divu gadu periodu. Tātad tas attiecās uz uzņemšanas noteikumiem Eirodak un Dublins konvenciju. Es nezinu, vai tad man turpināt tālāk ar pārējiem likumdošanas priekšlikumiem. Padoms pārstāvs turpina. Uh, Es tātad saprotu, ka es varu īsumā iepazīstināt jūs ar darbu, ko paveicis birojas, kas strādā ar patvērumu piešķiršanu. Šajā sakarā es varu atzīmēt, ka ir panākta kopīga pozīcija starp par, ar parla, parlamentam, ar padomi, un šī komiteja to jau atzīmēja, bet papildus tam es varu jūs informēt par vakardienas padomas sēdē notikušo, ir panākta politiskā vienošanās pār to, kur atradīsies šis birojs un ministri vienojās, ka birojs atradīsies valetā. Kas attiecās uz Eiropas eh, Savienības apvienoto uh, pārvietošanas programmu, mēs esam panākuši vienošanos par pamatprincipiem, par šo programma. Un mēs esam kontaktējušies arī ar šīs komitejas referentu. Un mēs esam veikuši tāds neformāls diskusijas un pat cik Zviedrijas prezidentūrā tā bija viena no prioritātēm virzīt uz priekšu šo jautājumu, mēs esam gatavi strādāt ar dalību valstīm arī neformāli, lai. saskaņotu padomes un parlamenta viedokļus šajā jautājumā.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 prezidentūras. Um, Un katrā ziņā tas ir uh, svarīgs uh, priekšlikums par patvērumu meklēšanu, un uh, es gribētu teikt, ka mēs esam panākuši padomē zinām vienprātību, un es domāju, arī ar parlamentu mēs esam vienojušies. Bet no otras puses jāsaka, mums ir šī otra puse, kas ir tiesību sargājošie jautājumi, un parlamentam šeit vajadzētu darīt zinām savu viedokli. Un, protams, jāņem vērā arī tas, ka Lisabonas līguma stāšanās spēkā lielā mērā ietekmē šo trešā pīlāra priekšlikumu kurš patiesībā šobrīd ir pilnīgi lieks, un jāsaka, komisijai nāksies skatīt, kā rīkoties tālāk. Bet par šiem jautājumiem tiek vēl aizvien diskutēts, un tas nozīmē, ka mums vēl aizvien nav gala pozīcijas par šo jautājumu. Tātad arī par to būs jādiskutē ar jauno komisāru, kad viņš nākamajā gadā ķersies pie darba. Tas tātad attiecas uz pašreizējiem priekšlikumiem. Un ejot tālāk runājot par jaunajiem priekšlikumiem, tad jau zināsiet, ka komisija ir iesniegusi divus priekšlikumus. Tas notika 21. oktobrī. Un šeit mēs runājam par uh, patvēruma direktīvas pārskatīšanu un uh, šie, šīs ir tās lietas, kas trūka Eiropas patvēruma sistēmā. Un tas bija komisijas ziņā radīt un izstrādāt jauno struktūru kopējai Eiropas patvēruma sistēmai, kā komisija to ir iecerējusi un kā tas bija arī ieplānots Eiropas komisijas politikas plānā, kas tika pieņems 2008. gadā. Un es vēlētos nedaudz arī izteikties par patvērumu par, uh, direktīvu. Tātad šeit mēs vēlamies nodrošināt lielāku, aizsardzi, lielākus aizsardzības standarts un lielāka līmeņa harmonizāciju, lai novērstu atšķirības starp dalību valstīm, kas attiecas uz pro, um, procedūrām. Un tādā veidā mēs izveidosim kopēju procedūru, kā tas tika arī paredzēts mūsu programmā. Priekšlikumā mēs vēlamies precizēt, konsolidēt un vienkāršot piemērojumos procedūras nosacījumus, lai uzlabotu um, lēmumu pieņemšanas procesa kvalitāti un tai pašā laikā arī veicinātu valsts iestāžu kapacitāti cīnīties ar pārkāpumiem un bija nepieciešams arī nodrošināt um, saskanību ar tiesu praksi gan Eiropas cilvēktiesību tiesā, gan arī Eiropas tiesā. Un tika iesniegti pieci grozījumu kopumi. Pirmkārt, mēs vēlamies iekļaut vienotas, vienotu procedūru. Tas nozīmētu, ka visi pieteikumi sardzībai būtu jāskata uh, gan bēgļu definīcijas, gan arī subsidiārās aizsardzības gaismā, un tas ir paredzēts šajā kvalifikācijas direktīvā. Otrs grozījumu kopums bija paredzēts, lai nodrošinātu labāku pieeju patvērma procedūrai. Šis grozījums tika iesniegts, lai uzlabotu kompetento iestāžu kapacitāti, nošķirt patvērumu meklētājs no citiem migrantiem un piemērotu attiecīgo procedūru. Tas ir ļoti grūts darbs, jo mēs zinām, ka um, Eiropas Savienības ro, uz, uz Eiropas Savienības robežām ir ļoti grūti nošķirt šos cilvēkus. Un ir trīs jauni elementi, kas ir piedāvāti. Pirmais būtu, ka patvērumu meklētājiem vajadzētu ļaut iesniegt pieteikumu kompetentajām iestādēm, cik ātri vien iespējams un iestādēm ir laika termiņš 72 stundas, lai nokārtot visas formalitātes un reģistrētu šo pieteikumu. Tas ir ļoti svarīgi. Otrakārt, kā um, robežsargi bieži vien, kad, kad tie tiekas ar cilvēkiem, kas meklē starptautisko aizsardzību, um, bieži vien ir jautājumi, kuri būtu jārisina un ir jāsako procedūrai. Uh, Un treškārt dalība valsts tiek arī aicinātas nodrošināt informācijas pieejamību uz um, šīm robežām, ieejas punktos, kā arī aizturēšanas vietās. Trešais, um, trešie grozījumi ir saistībā ar garantijām. Es gribētu, lai tiek um, nodrošināt izņēmumi attiecībā uz pamatgarantijām un pirmkārt tātad visiem cilvēkiem, visiem šiem kandidātiem ir jāsniedz um, informācijas piemības un intervijas iespējas. Otrakārt, mēs gribētu iekļaut garantijas attiecībā uz īpaši jutīgām grupām. Tas būtu spīdzināšanas vai seksuālas vardarbības upuriem. Un ir jāsniedz arī juridiskā a, a, palīdzība jau pirmajā instancē. Šie grozījumi, mūsuprāt, ir būtiski, lai mēs varētu nodrošināt šo pamatmērķi priekšlikumam, tātad uzlabot lēmumu pieņemšanas kvalitāti pirmajā instancē, lai šie lēmumi būtu pamatoti un tie pozitīvi arī ietekmētu dalību valstis, jo visticamāk būtu mazāk um, lēmumu, kas tiktu um, pārsūdzēti. Mēs arī esam noteikuši sešu mēnešu laika termiņu, lai varētu uh, beigt procedūras pirmajā instancē, un mūsuprāt tas ļautu tiem cilvēkiem, kam tiešām nepieciešama aizsardzība, ātri piekļūt tām tiesībām, kas, tām tie, kas šiem cilvēkiem tiek nodrošināts, lai nebūtu jāgaida pārāk ilgi un tajā pašā laikā tas dalībvalstīm arī ātri ļautu um, tātad izņemt šos pārējos cilvēkus, kam nav nepieciešama aizsardzība no cilvēku loka. Un mēs esam arī vienkāro, vienkāršojuši normas par drošām izcelsmes valstīm, un mums ir priekšlikums svītrot normu, kas ļāva uh, pieņemt šo drošo izcelsmes valstu sarakstu. Un esam grozījuši arī normas saistībā ar uh, pātrinātām robežu procedūrām. Šie koncepti jaunajā priekšlikumā ir saglabāti, bet uh, pamati, lai varētu iesniegt pieteikumu, ir pārskatīti un mērķis ir samazināt uh, to, ka šie pieteikumi tiek iesniegti vairākās dalību valstīs un ir arī pasvītrots, ka ir nepieciešama labāka pieeja efektīviem pasākumiem. Un šeit mēs esam ņēmuši vērā Eiropas tiesas un Eiropas cilvēku tiesību tiesas, tiesu praksi, un um, šie noteikumi ir piemēroti patvērumu meklēšanas procedūrai. Un, mūsuprāt, um, griežoties tiesā būtu jā, jā, jāiekļauj lietā gan fakti, gan arī notikumi izcelsmes valstīs, šo notikumu pārskats. Un vēl jau svarīgāk ir tas, ka šis priekšlikums nodrošina automātisku aizturēšanas efektu. Šeit Šobrīd tas arī no manas puses viss. Tās ir tās pamata izmaiņas, ko esam ieviesuši direktīvā un um, došu vārdu kolēģiem par kvalifikāciju direktīvu. Vai es varētu jūs lūgt iz, um, izteikties, cik īsi vien iespējams, saka priekšsēdētāji, lai mums būtu laiks arī diskusijām? Es darīšu visu, kas ies, ko varu, priekšsēdētājs kundze. Kad mēs runājam par uh, direktīvu pārskatīšanu, tad man ir eh, jāmin tādi paši argumenti, ko minēja Martīnī kundze. Vispirmām kārtām ir jāpaskaidro daži juridiski termini, lai definētu aizsardzību. Kas ir aizsardzība? Mm, jo pašreizējā teksta redakcija ir tāda, kā tā Interpretācija ir atšķirīga dažās dalību valstīs. Šeit mēs precizējam, ka aizsardzībai jābūt efektīvai un ilgtermiņa, un ka ir jārespektē tiesības, kas attiecās uz aizsardzību valsts iekšienē, tad mūsu priekšlikumā runa bija par um, šī Um, šie jēdziena saskaņošanu ar cilvēktiesību konvencijas trešo pāntu un konkrēti mēs piedāvājam nosacījumus, lai to varētu izpildēt. Prasītājam ir jābūt pieejamai uh, attiecīgajai vietai, un viņam tur ir jāpie, jāļauj piekļūt par spīti e, tam, kā ir dažādi iemesli, kas varētu viņu uz to kavēt, un tad vēl ir pāris precizējumi. Un Te ir jāņem vērā arī Ženēvas konvencija, sevišķi tad, kad runa ir par dzimumiem. Jo veicot situācijas analīzi, mēs konstatējām, ka daudz no šiem aspektiem netiek ievēroti. Nu, un tad otrais aspekts mūsu priekšlikumā ir tas, ka mēs esam izslēguši no šī priekšlikuma tiesības uz subsidiāru uzturēšanās atļauju, un tā mums likās uh, pārmērīga, piemēram, veselības un uzturēšanās atļaujas un uh, darba atļaujas gadījumos. Un pirmajā fāzē mūsu harmonizācija vēl nebija pietiekami spēcīga Un te mums ir jārunā īpaši par patvēruma meklētājiem. Un te mums vajadzētu runāt īpaši viņu gadījumā par viņu kvalifikācijas atzīšanu, par integrāciju darba tirgu. Ja cilvēkam nav dokumentālu pierādījumu par savu izglītību vai darba pieredzi. Nu, lūk, priekšsēdētājs kundze, tā es ātri esmu izteikusies, un es ļoti priecāšos atbildēt uz parlamentāriešu jautājumiem un strādāt kopā ar referentu pie šiem priekšlikumiem. No iepriekšējām diskusijām padomē vakar, kur tikās iekšlietu un tieslietu pārstāvji, bija sekojoši, man liekas, ka uh, Mūsu priekšlikums tika pieņemts diezgan, uzņemts diezgan pozitīvi, un mums ir, protams, jārespektē termiņi, ko mums uzliek imigrācijas un patvērumu grupa. Līdz 2012. gadam tas viss ir jāizstrādā. Liels paldies! Henesa kundze jau lūdza vārdu. Es neredzu, ka pārējie divi referenti būtu šeit zālē, un, ja jūs tomēr gribat izteikties, lūdzu, dariet zinām. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, kas attiecas uz jaunajiem priekšlikumiem, gan kvalifikāciju, gan patvērumu direktīvā. Mums liels prieks, ka šie priekšlikumi beidzot ir iesniegti, mēs tos patiešām gaidījām un jāstrādā cik ātri vien iespējams. Manuprāt, ir ļoti svarīgi tātad norādīt, kādi ir un šie priekšlikumi un salīdzināt tos attiecībā arī uz definīcijām, jo, protams, daudz ilgs laiks pagājis, bet beig beigās tas ir noticis. Liels prieks par to. Gribētu arī apsveikt padomi par to, ka priekšsēd, šī priekšsēdētāja birojas atradīsies Maltā. Es domāju, ka tas ir ļoti patīkami mums visiem. Un kas attiec uz to, ko teica padomes pārstāvis, tātad viņi gaidīja prezentāciju no referentiem, bet arī man tas bija pārsteigums, jo jāsaka, ka diskusijas par uzņemšanas noteikumiem un Eirodak un Dublinu mums šīs no, sarunas jau ir bijušas vairākas reizes. Un mani nedaudz uztrauc tas, ko teica komisija par uzņemšanas nosacījumu direktīvu, ka tas ir ļoti sarežģīts um, jautājums. Tam mēs piekrītam, bet jāsaka, ka arī dalībvalstīm būs jāmeklē savs veids, kā tikt galā ar šiem grozījumiem, un ja parlaments radīs, būs, ja parlaments spēs rast vienošanos, tad arī padomē tas būtu jādara. Un jāsaka, ka padome patiesībā ar parlamentu nav diskutējusi par šie jautājumiem, tādēļ mums varbūt vajadzētu uzdot jautājumu, kad tad mēs īsti panāksim kādu progresu. Nu, varbūt tas arī šobrīd no manas puses viss. Paldies! Paldies! Vai vēl kāds grib izteikties, varbūt abu pārējo referentu vārdā? Puzacilīkums, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu paziņot, ka Makova, Makovei kundze mums šodien nevar pievienoties. Viņa patiešām gribētu jums nodot savu atvainošanos. Bet jāsaka, ka nav tādu īsti lielu jautājumu, kur man, kurus man viņas vārdā vajadzētu šeit aizskart. Nu, gribētu dažus tādus vispārīgus komentārus. Pirmkārt, man liels prieks par lēmumu, ko vakardien padomu pieņēma par vienošanos par patvēruma biroju. Es jums varu apstiprināt, ka man ar šo lēmumu pieņemšanu nekāda sakara nebija, bet man ir patiešām liels prieks par to, ka birojas uh, atradīsies manā valstī, manuprāt, tas ir patiešām svarīgs signāls ne tikai attiecībā uz konkrētām problēmām, ar ko jāsaskars dienvidu valstīm, Bet, manuprāt, tas ir arī vēstījums pašām dalību valstīm pārliecināties, lai tās pašas darītu visu, kas viņu spēkos, un um, izdarītu to, cik efektīvi vien iespējams. Un tādā pašā ziņā, kā es vēlos, lai Eiropa palīdzētu tādām valstīm, kā arī mana valsts, es gribētu, lai arī šīs dienvidu valstis darītu visu, kas viņām darāms no savas puses. Un te es darīšu visu, kas vien iespējams. Un kas attiecas uz dažādiem darba kārtības punktiem. Uh, Par patvērumu biroju es gribētu arī pateikties un apsveikt Džīnu Lamberti. Es nezinu, vai viņa šeit šorīt ir ieradusies, bet jāsaka, viņa paveic patiešām lielisku darbu, palīdzot mums nonākt pie kompromisa ar padomi, un viņai vajadzētu tiešām pateikt paldies un novērtēt viņas ieguldījumu. Kas attiecas pāriem darba kārtības punktiem, tad es gribētu vēlreiz teikt, ka šķiet, ka diemžēl padomē nav īsti bijis progress attiecībā uz šiem pārējiem jautājumiem, un patiešām iemesls, kādēļ patvēruma birojas tika izņemts no patvēruma paketes, bija tāds, ka šķita, ka tas ir vienkāršākais um, jautājums, par ko padomē varētu vienoties. Šķiet, ka visi pārējie priekšlikumi rada ļoti sarežģītas problēmas attiecībā uz padomi, un tāpat kā Žanīna arī es vēlētos, lai padome uh, pievēr, ieguldīt lielāku darbu un pievērst uzmanību problēmām pēc būtības šajos paketēs, jo īpaši attiecībā uz Dublinas regulu, jo patiešām tas ir viss tas āķis saistībā ar šo paketu, un mums patiešām vajadzētu visiem spēkiem ķerties pie darba. Un kas attiecas uz jaunajiem priekšlikumiem, tad es gribētu pateikties komisijai par prezentāciju. Tomēr es gribētu teikt, ka kā komiteja priekšsēdētājs kundze, ka kā komitejas līmenī mums vajadzētu patiešām iedziļināties šajos divos priekšlikumos. Varbūt to varētu darīt komitejas organizētā uzklausīšanā, jo patiešām tie ir divi būtiskākie priekšlikumi, kuru mums ļaus izveidot jaunu kopēju Eiropas Savienības patvēruma sistēmu, un patiešām tādēļ šie priekšlikumi ir jāskat detalizēti. Šobrīd šķiet, ka mēs vēl aizvien neesam pat vēl izvirzījuši referentu. Uh, Un tas būtu tas pirmais solis, kurš mums būtu jāspēr kā komiteja. Un, kad mēs to paveiksim, tad pēc tam mums nepieciešams patiešām iedziļināties šajos priekšlikumos, lai mēs pārliecinātos, ka parlamentam pirmajā lasījumā ir labs un vis, laba un visapsvaroša pozīcija. Paldies, Busutī kungs! Manuprāt, šie divi pēdējie priekšlikumi būs um, jāņem vērā koordinatoriem, tātad referenta izvirzīšana un uz, uzklausīšanas norganizēšana. Pārliecināsimies, lai koordinātori to saņem. Tagad vārds Klod Moreis. Paldies, Sofija! Arī es tikai vēlējos uh, minēt, ka Antonio Masip Hidalgo referents diemžēl nevarēja ierasties šeit, jo darba kārtībā ir notikušas izmaiņas un, manuprāt, viņš mums pievienosies rītdien un runās par kvalifikāciju. Un gribētu atsaukties to, ko teica Žanīna, ka beidzot darbs pie šīs paketes ir sācies, par to liels prieks, bet ir pilnīgi arī acīm redzams, ka, kas attiecas uz procedūrām un kvalifikācijām, gan Dublinas, gan arī Eirodak, svarīgie jautājumi vēl nav progresējuši. Nu viens piemērs saistībā ar Eirodak. Padomu pieminēja jautājumu par pieeju uh, datubāzēm no tiesību sargājušo iestāžu puses. Nu, tās patiešām problēmas saistībā ar Eirodak, jo, ja es arī pareizi saprotu no padomas, tad šajā jautājumā nekāds progress nav noticis, un Saimonam ir pilnīgi taisnība. Patvēruma atbalsta birojas uh, patiešām varētu pateikties Džīnai Lambertei, un šī pakete tika sadalīta, jo nu, tas bija jautājums, par ko mēs varējām vienoties. Uh, Ļoti labi, ka trialogu ietveros mēs patiešām varējām to paveikt, bet nu, tagad mums ir patiešām liela izaicinājuma saistībā ar procedūrām, kvalifikācijām. Dublinas kontekstā mums patiešām jāpārliecinās, lai šīs likumdošanas pakets izietu cauri, tā teikt. Es saprotu, ka visi jau dzīvo svētku noskaņās, bet, manuprāt, darba kārtību nevajadzētu mainīt tik strauji, ka pat referenti nespēja ierasties, jo no mūsu puses tas nav labs solis attiecībā uz šiem, šīm paketēm. Un beig beigās gribētu apsveikt Maltu, o, jo, ja es to nedarīšu, tad Saimons rītdien koordinātoru sanāksmē pret man tik jauki neizturēsies. Un, jebkurā gadījumā, apsveicu. Paldies. Jā, Saimon, jums tā tad tagad atbildība liela. Bet pirms es dodu Tavārisa kungam vārdu, tad es gribētu pievienoties jūsu komentāram par, izmai, par grozījumiem darba kārtībā. Arī mani tas uh, sakaitināja, man vakar vakardien, vakar vakarā informēja, man neprasīja vai nekonsultējas, man informēja par šīm izmaiņām. Un šorīt, kad es uzzināju, ka tas ir tādēļ, ka Eiropas komisija nav sagatavojusies šai sanāksmē, ka tas bija tas iemesls, kādēļ tika mainīta darba kārtība. Es biju vēl vairāk sadusmot, un pēc tam es domāju, ka šie divi referenti būs taču informēti par izmaiņām, bet, diemžēl, esmu ļoti sarūktināta redzēt, ka tā tomēr nav noticis, un es domāju, ka tas attiec uz mums visiem šīs, šie grozījumi, par ko netika paziņots, kas ir negaidīti, tie mūs visus patiešām. Uh, sadusmo, jo mēs mēģinam plānot savu darba kārtību, un es domāju, ka visi varētu man piekrist, ja vien kāds neiebilst, ka šie grozījumi nedrīkstētu notikt, šādi grozījumi darba kārtībā nedrīkstētu notikt, ja vien nav patiešām kāds ļoti būtisks iemesls un mūs visus laicīgi neinformē. Es domāju, ka komisija arī pirms vakardienas zināja, ka viņi nav gatavi šai sanāksmei, tādēļ es vēlētos patiešām norādīt, ka esmu neapmierināta. Tavares kungs, lūdzu jums vārds. Well, uh, thank you. It seems that everybody is speaking in English today, but I'm afraid that I can't because. Paldies. Jā, es redzu, ka visi runā angļu valodā. Um, un vēlētos arī norādīt, ka Portugālē šodien ir uh, mūsu neatkarības dienas svinības. Tādēļ es gribētu izrādīt godu savai valstī un pāriet un runāt savā dzimtajā valodā. Uh, Protams, diemžēl darba kārtība ir mainīta, arī es gribētu izteikt savu sarūktinājumu, un es gribēju runāt par patvērumu paketi. Tas, diemžēl, nav tas jautājums, par ko mēs tagad runājam. Pārējais uz portugāļu valodu. Es vēlētos uh, izteikt eh, savu prieku par to, ka patvēruma birojas ir izveidots valetā Maltā, un bez tam mūsu kolēģe Džīna Lamberta ļoti pamatīgi strādāja pie šīs pakotnes. Un šī e, iestāde ir svarīga ne tikai kā institūcija, bet vispār es domāju, ka šis birojs ir kā tāds labs signāls attiecībā uz debatēm, kas mums ir bijušas par patvērumu un imigrāciju. Jo mēs jau zinām, ka mm, pavisam tādā mm, sabiedrības viedoklī Eiropā ir lielas plaisas attiecībā uz to, kādus soļus vajadzētu spērt attiecībā pret imigrāciju un kādu patvērumu politiku mums vajadzētu piekopt. Es priecājos, kā mēs neesam sastinguši kaut kādās pretrunīgās pozīcijās, bet ka mēs cenšamies rast kopsaucējus un iet uz priekšu um, Eiropas kopīgā politikā. Nav tagad īstais brīdis, lai dusētu uz, uz lauriem, bet mums ir jāmeklē lielāka vienošanās starp ziemeļu un dienvidu valstīm, kā arī starp labējiem un kreisajiem. Uh, Bet, principā, ziņa ir laba. Mēs no kreiso puses jau ilgi runājam par to, kā imigrācija un patvērums nevar būt tikai policijas pārziņā. Ir nepieciešamas arī citas institūcijas, darba ministrijās, institūcijās, kas nodarbojās ar sociālo palīdzību. Viņiem arī ir jāiesaistās jo ir jābūt kādai saitei starp administrāciju un palīdzību. Mēs nevaram tikai sargāt robežas, tāpēc es domāju, ka Maltas um, birojs ir kas ļoti svarīgs. Es vēlētos parunāt vēl arī par patvērumu pakotni kā tādu. Man liekas, ka mums ir jāpiestrādā gan pie harmonizācijas, gan pie detaļām. Mums ir jāizanalizē detaļas, kas attiecās tieši uz šiem patvērumu jautājumiem. Un mums ir arī jāskatās, kādā veidā pie mums no trešajām valstīm iebrauc imigranti, bet man liekas, ka šī pakotne ir ļoti nelīdzsvarota. Uh, jo eh, dažos aspektos eh, tur ir jautājumi, kas ir izanalizēti ļoti, ļoti, ļoti niansēti, bet ir citi, kas ir tikai aptuveni kaut kā ieskicēti. Un mm, nav skaidri noteikti, kas ir jādara dalību valstīm un tiem cilvēkiem, kas konkrēti ir iesaistīti šajā darbā. Tāpēc referentiem vajadzētu piestrādāt pie tā, lai noskaidrotu un padarītu skaidrāku šo tekstu. Piemēram, mēs ļoti strādājam pie harmonizācijas. Tas jau viss ir ļoti labi, bet mēs nemaz neesam piestrādājuši pie tā, lai informētu patvērumu meklētājus par to, kādas viņiem ir tiesības. Un es domāju, ka mums noteikti tas ir jādara daudz lielākā mērā. Un tad vēl, piemēram, medicīniskā ārstu komisija, lai varētu iebraukt Eiropas Savienības teritorijā. Es domāju, ka šī daļa ir ļoti nepilnīga, un mums ir jādara viss iespējamais, lai tās atrasinātu. Jā, protams, dalību valstīm ir tiesības mm, sūtīt cilvēku uz ārstu komisiju, bet nekur nav rakstīts, ka ārstu komisijas slēdziena dēļ nedrīkst cilvēku ielaist Eiropas Savienībā. Uh, Un tad ir vēl kāds punkts ļoti svarīgs. Es domāju, ka Eiropas parlamentā mēs par to visi esam viensprātis. Proti, par spīti dažādām kontrolēm, kas ir eh, ļoti labas, mums tomēr vajadzētu būt vēl labākiem. Un to teica jau Džīna Lamberta. Mums ir jāapzinās, ka parlamentam ir jāpieprasa tās, ka demokrātiskai kontrolē ir jābūt ar vienu lielākai, un mēs esam tie, kam šī kontrola jāīsteno. Uh, Paldies! Nākamajam vārdam Štrasera, uh, tagad vārds Štrasera kungam. Frau Vorsitzende, Paldies priekšsādātāji! Arī es vēlētos apsveikt tos lēmumus, kas ir pieņemti. Mm, eh, birojā, jo šis jautājums ir viens no aktuālākajiem pašlaik Eiropā. Un es varu vienīgi cerēt, ka šis birojs drīz vien sāks strādāt un uzlabos situāciju. Es domāju, kā mēs varam daudz eh, nespriest par visiem šiem jautājumiem tā gari un plaši. Es pastāstīšu tikai to, kas man šķiet īpaši svarīgs, jo pārējais jau var pateikt. Man liekas īpaši svarīgi, ka mēs pieaicinām uh, cilvēkus, kas jau uz robežas varētu pārbaudīt uh, kā šī sistēma darbojās. Jo reizēm ir tā, ka sistēma var labi nedarboties. Viena lieta ir, ka mums labi nodomi, bet otra lieta ir, kā reizēm no labiem nodomiem var iznākt eh, slikta rezultāta, tāpēc mums vajadzētu būt ļoti konkrētiem. Tad es vēl vēlētos runāt par uh, harmonizāciju starp dalību valstīm. Es domāju, ka šī harmonizācija noteikti būtu laba, bet mēs nevarētu visu centralizēt. Mēs nevaram pilnīgi detalizēti visu atrisināt. Nu, nav taču tāda pati situācija Maltā un Čehijā ir citāda situācija, piemēram, uz Polijas un uz Krievijas robežas. Tādēļ katrai dalību valstī ir jāspēj reaģēt uz savu situāciju. Un es domāju, ka mēs tiešām nedarītu pareizi, ja mēs no Briseles visu censos atrisināt. Paldies! Um, Štrasas kundze, Lūdzu, Flotras kundze. Paldies, priekšsādātāji! Man jau bija iepriekš iespēja pateikt, ka, manuprāt, šī patvēruma pakotne devās pareizā virzienā, bet tomēr mēs vēl neesam nonākuši pie tā ideālā risinājuma, jo. Ja mēs vēlamies nonākt pie kaut kā sakarīga, tad mums vispār vajadzētu atteikties no Dublinā nolemtā, jo tas bija tiešām šausmīgi, tas, kas tur tika i, i, pieņemts, jo mums jau te nav nekāda patvēruma. Ir daudzi cilvēki, kas ierodās Eiropas Savienībā un baidās prasīt patvērumu vienkāršais bailēm, ka viņus nosūtīs atpakaļ uz savu izcelsmes valsti. Uh, mums tomēr šie cilvēki ir jāaizsargā, un eh, es domāju, ka tāds jau arī ir šīs pakotnes mērķis, bet, nu, tomēr mēs vēl esam ļoti tālu no ideāla. Man ir jautājums Eiropas komisijai. Es gribētu zināt, es saprotu, un es arī atbalstu domu, kā mums vajadzētu censties ierobežot cilvēku ierašanos uh, uz Eiropas Savienības robežām. Un, protams, uh, cilvēkam vajag dot piekļuvi informācijai, zināmām procedūrām un tā tālāk. Un mums ir jāspēj uz robežas noteikt, kuri tad ir tie īstie patvērumu meklētāji un kuri tāda nav un kurus vajag ātri sūtīt atpakaļ mājās. Bet es gribu uzdot jautājumus, kā praktiski mēs spēsim šo uh, lēmumu īstenot? Kāda tad uh, mums ir pieredze ar šiem jautājumiem? Mums, kam ir imigrācijas problēmas, ir skaidrs, kā tas notiek, ja jums nav kaut kādas iestādes, uh, vai, kā, vai ierēģi, kas ir pienācīgi izglītoti un informēti par to, kādas ir imigrantu tiesības, tad ir ļoti maz iespēju, kā mēs nonāksim pie kaut kāda acimredzama rezultāta. Ko Eiropas komisija ir paredzējusi, lai risinātu šo jautājumu? Un sevišķi es šeit domāju par Frontexu, piemēram un arī pār jūras telpu. Ko mēs darīsim, lai regulāri nesūtītu kuģus atpakaļ uz Lībiju vai uz Turciju un ar citu? Tas dažās valstīs notiek diezgan mm, barbariskā veidā. Sāra Latford, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es tikai vēlējos komentēt Um, jautājums saistībā ar Eirodaka priekšlikumu. Šeit es gribēju teikt, ka no šodienas mums vairs nav pirmā pīlāra pasākuma, kas ir tātad robežsardzības pasākumi, vai patvēruma procedūras, kādas tās bija. Un šeit mēs runājam arī par tiesību sargājušo iestāžu pieeju informācijai trešajā pīlārā, un es domāju, ka nu ir pienācis laiks pārskatīt to, kā šīs lietas tiek vadītas. Jo mēs patiešām realitātē zinām, ka nebūs mums ātrāk um, tātad robežsardzības pasākumu, ja nebūs pieejas informācijai no tiesības sargājušo iestāžu puses. Tas mums ir jāsaprot un pat koplēmuma procedūras ietvaros visticamāk mēs nevarēsim no tā pilnībā izvairīties. Bet mums jāzina, ka jau no paša sākuma mums jāatceras proporcionalitātes jautājumi attiecībā uz aizturēšanu un tā tālāk. Tātad, ka tiesību sargājušām iestādējiem jābūt pieejai šai informācijai, un mēs nevaram vienkārši teikt. Tātad skatot, skatieties to kā pirmā pīlāra aspektu. Tātad mēs esam patiešām ļoti labi pastrādājuši runāt par privātumu un um, personīgajām tiesībām, bet no otras puses, no tiesību sargājušas iestāžu puses situācija ir pavisam citāda. Tātad mums tas jādara jau no paša sākuma, mēs nedrīkstam pieļaut nekādas ilūzijas. Un es domāju, ka arī Eiropas komisijai vajadzētu ķerties pie šī darba, un arī dalību valstīm vajadzētu izlemt, ko tad īsti mēs vēlamies. Un runājot arī Strasbūras tiesas Marpa lēmuma um, tātad par DNS jautājumiem apvienotajā karalistē. Runājot demokrātiskas sabiedrības kontekstā, mums patiešām jāskatās, kur mēs īsti ejam saistībā ar datu bāzēm un datu uzglabāšanu. Šeit mums jārunā arī par datu uzkrāšanu, ja mēs, kas attiecas uz PDR un SWIFT, Tātad, ja tas nav tiesību sargājušo mērķu labad, tad mēs nevaram vienkārši izlikties, ka tas viss varētu, ka visai šai informācijai varētu būt pieeja no tiesību sargājušu iestāžu puses. Par to ir jādomā jau no paša sākuma. Paldies! Paldies! Vai vēl kāds gribētu runāt? Ja nē, tad mēs noslēgsim diskusiju. Matjēkons, lūdzu. Paldies, priekšsētātāji! Arī es vēlētos izteikt savu prieku par to, ka ir dibināts birojs Maltā, un uh, es domāju, ka ir ļoti labi, ja mēs varam viņus apsveikt. Tas ir žests, kas ir ļoti svarīgs. Es vēlētos lūgt, lai komisija mums te precizēja to, ko viņa teica par patvērumu Es tomēr eh, uzskatu, ka ir nepieciešama harmonizācija starp dalību valstīm, un es vēlētos, lai komisija precizē attiecībā uz vienas ģimenes locekļiem, kā tur īsti ir. Paldies! Um. Paldies! Es gribētu aicināt komisiju atbildēt uz izvirzītajiem jautājumiem, un ņemot vērā to, ka mēs joprojām iekļaujamies grafikā, es tomēr gribētu aicināt jūs izteikties īsi un kodolīgi. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Um, we will, um, you know, use new words. And, no. Katrā ziņā tiešām īsi par pēdējo jautājumu. Tas ir uh, par ģimenes locekļu definīciju. Vai jūs definīciju gribat dzirdēt? Man īsti nebija skaidrs, kāds bija jautājuma nolūks, kas ir no tiek ar ģimenes locekļiem, jeb kāda ir patreizējā definīcija vai arī kāda ir ierosinātie grozījumi. Es, vai jūs varētu noprecizēt jautājumu? Matiekons, vai jūs gribat noprecizēt savu jautājumu? Bien, je voudrais qu'on me définisse Es vēlētos, lai man tiek eh, definēta ģimeņu apvienošana un ģimene kā tāda. Okay, I will, uh, I mean. Komisija ir, priekš, eh, ir, ir ierosinājusi grozījums ģimenes definīcijā, un tas bija jau pirmajā pakotnē, kuru mēs iesniedzām pagājušajā gadā. Tā kā mēs e, cenšamies ievērot tādu konsekventu pieeju, ģimenes definīcija būtiski nav mainījusies, jo tas ir sarežģīts jautājums. Tajā pat laikā mēs esam ierosinājuši ģimenes definīcijā iekļaut bērnus ne tikai līdz viņu pilngadībai, bet arī pēc tam, kad viņi ir jau stājušies laulībā, kā arī paplašināt ģimenes definīciju uz nepilngadīgajiem brāļiem un māsām vai precētajiem brāļiem un māsām, ka tas ir viņu interesēs. Katrā ziņā dalību valstīm bija visai grūti pieņemt šo definīciju vismaz pirmajā pakotnē, tā kā īpaši nevar cerēt uz lielāku veiksmi arī nākamajā skatīšanas raundā, bet attiecībā uz Dublīnas regulu bez ģimenes definīcijas, ko esam nedaudz paplašinājuši, Tajā pat laikā, lai neveicinātu ļāprātīgu šīs definīcijas izmantošanu, mēs cenšamies pielāgot atsevišķus kritērijus, kas attiecās uz ģimenes atkal apvienošanu un radinieku atkal apvienošanu. Tas, ko Flotras kundze teica, es negribētu iedziļināties detaļās bet savā prezentācijā es centos norādīt uz atsevišķām izmaiņām, un tās e, visas iet arī tajā virzienā, kā par kādu jūs runājāt. Te iet runa par robežu kontroli, amatpersonu apmācību, bet šeit ir viens elements, ko mēs gribam pastiprināt, tas ir piekļuve informācijai, it īpaši tad, kad e, šīs robežu čērsotāju plūsma ir jaukta. Tālāk par tiesisko palīdzību. Tā nav bezmaksas tiesiskā vai juridiskā palīdzības, atvainojos, juridiskā palīdzība, kad um, lēmums tiek pārsūdzēts. Nē, tā ir bezmaksas juridiskā palīdzība jau no paša procesa sākuma. Tātad tā ir juridiskā palīdzība, ko patvērumu meklētājs saņem jau procesa pašā sākumā. Es pieminēju tikai dažus elementus, bet uh, varētu, protams, turpināt šo skaitījumu vēl. Kā jau Busatila kungs norādīja, šī ir ļoti komplicēta un sarežģīta likumdošanas pakotne, tā kā varbūt mēs varam vēlāk izvērst tādu detalizētāku un tehniskāku diskusiju, kā tādu jautājumu un atbilžu sesiju. Paribētu lūgt jūs ņemt vērā šos komentārus, kas attiecās uz Frontex. Tas ir nedaudz savādāks jautājums, bet es domāju, ka tie incidenti, ko jūs minējāt, tās nebija Frontex operācijas jo daudz dalībvalsts eh, darbojas nepavisam ne Frontex ietvaros. Paldies! Paldies runātājai! Vai padome vēlas ko piebilst? Paldies, priekšsēdētāji, pavisam īsi. Paldies par labajiem vēlējumiem attiecībā uz lēmumu par biroja atrašanās vietu. Es tikai gribētu norādīt, ka Tobijas Bilsenkungs uh, būs uh, šeit 20. Uh, tātad būs uh, šeit parlamentā, un es negribētu steigties notikumiem priekšā, bet es domāju, ka Zviedrijas prezidentūrā tas bija tāds ļoti svarīgs rezultāts. Tālāk, kas attiecās uz jautājumu par šīs likumdošanas pakotnes lēno progresu. Jā, es jums piekrītu, jo Zviedrijas prezidentūra zināmā mērā ir kļuvusi par upuri faktam, ka daudz šīs likumdo, šie likumdošanas projekti ir savstarpēji saistīti. Un šī iemesla dēļ šis progress arī ir tik lēns. Es domāju, ka mums ir izdevies panākt progresu tajos jautājumos, kas ir tādi atsevišķi, nesaistīti ar citiem, un tur jau priekšlikumi ir sagatavot, un uz tiem arī mēs galvenokārt koncentrējāmies. Es tāpat gribētu atzīmēt, ka nav būtisks viedokļu atšķirības padomēs starp dalību valstīm, un es domāju, ka daži parlamenta deputāti jau atsaucās uz to Bet nu, tāda ir sistēma padomē, un es pat gribētu teikt, ka pat politiskajā ministra līmenī šī vienprātība ir visai, visai liela, kas attiecās uz Straseka kunga komentāriem par Eiropas atbalsta dienesta izveidošanu. Es domāju, te ir jāraukās vairāk arī no praktiskā viedokļa, jo šie cilvēki tieši un nepastarpināti uh, E, sadarbosies ar dalību valstu administrācijām un veiks tad šo ikdienas darbu. Tieši tādu mērķu dēļ arī tiek izveidošis Eiropas līmeņa atbalsta birojas. Paldies! Paldies! Es pieņēmu, ka tādējādi varam noslēgt šīs debatas par patvērumā likumdošanas pakotni un personiski gribētu piebilst sekojošo. Daudz deputāti izteica nožēlu par lēno progresu padomē, bet es gribētu norādīt, ka tie nav tikai atsevišķi deputāti, kas ir sarūknāti, bet es domāju, ka Eiropas iedzīvotāji kopumā ir ļoti neapmierināti ar to, jo šis jautājums vēl kas jau varētu pat teikt vairāk nekā desmit gadus. Labi. Tad varam pāriet pie nākamā punkta darba kārtībā. Tie ir ierobežojošie pasākumi attiecībā uz aizsevišķām personām un uzņēmumiem, kas saistīti ar Osam Bin Laden, Al-Qaidas tīklu, Talibaniem un eh, attiecībā uz Zimbabvi. Uh, un eh, vērsti pret atsevišķām juridiskām un eh, privātu personām, ņemot vērā situāciju Somālijā. Tātad tā ir rezolūcija, ko sagatavojuši trīs referenti, un es eh, pārstāvu Luiju Mišela kungu, kurš patreiz nav klāt, viņš ir citā kontinentā, bet es neredzu arī pārējos divus referentus. Okay. Mrs. Mrs. Mrs. Strifler is, is not here either because she's on the... Štriflers kundze arī nav šeit, jo viņa ir tajā pašā komandējumā, kur Mišela kungs, un man teica, ka Basfords kundze ir ceļā uz zāli. Tad varbūt es izteikšu komentārus, ko man uzticēja izteikt Mišela. Uh, kungs un uzdošu jautājumus padomēji, un tad mm, gaidīsim poskur kundzi, lai viņi varētu izteikt savus komentārus, un tad dosim iespēju padomēji atbildēt. Tātad, iepriekš jau izskanēja komentāri par procedūru, kā arī par tiesisko bāzi un par to, ka Eiropas parlaments netiek pienācīgi iesaistīts šajā procesā, ka padoma to pienācīgi nenodrošina. Un man ir tiešām ļoti žēl par to, jo tas ir svarīgs jautājums, kas skar ne tikai cīņu pret terorismu, bet lielā mērā arī tiesiskuma notrošināšanu. Iepriekš Eiropas parlaments tika aicināts izteikt savu viedokli par šādiem pasākumiem. Ar mums konsultējās, bet tagad mēs esam pilnībā izolēti no šī jautājuma risināšanas. Tādēļ mēs meklējām tiesisko bāzi, kas varētu nodrošināt vismaz minimālu Eiropas parlamentu iesaistīšanos šo jautājumu risināšanā. Jautājums par tā saucamajiem melnajiem sarakstiem. Ir bijušas uh, vairākas lietas, kas skatītas dalību valstu tiesās, Eiropas tiesā, par to, kā tiek veidot šie melnie saraksti, par kārtību, kādā uh, organizācijas un personas tiek iekļautas sarakstos un svītrotas, kā arī bija diskusijas uh, par uh, procesuālajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, piemēram, ka cilvēki vai organizācijas, kas tiek iekļaut šajā sarakstā, vismaz tiek par to informēti, bet joprojām uh, ir daudz jautājumu par to, e, cik un vai ir pieejami attiecīgie dokumenti juristiem un konkrētajām personām vai organizācijām, kuras tās skar, bet vēl ir vesela rinda tādi fundamentāli jautājumi. Pirmkārt, šiem pasākumiem ir jābūt pagaidu pasākumiem. Cilvēki tiek iekļaut šajos sarakstos uz laiku. Tas ir kā tāds preventīvs pasākums, bet iznāk tā, ka ļoti bieži šie cilvēki šajos melnajos sarakstos saglabājas ilgu laiku, jo procedūra vai kārtība, kādā viņi tiek svītrot no šī melnā saraksta, ir ļoti sarežģīta. Otrakārt, padomu to pasniedz kā administratīvu pasākumu, bet ja cilvēki paliek šajos melnajos sarakstos tik ilgu laiku un viņiem netiek dota iespēja sevi aizstāvēt, tad tas jau kļūst par uh, tiesu varas lēmumu, nevis par pagaidu administratīvu lēmumu. Un es gribētu no padomas dzirdēt par svītrošanas procedūras šo politisko aspektu, jo, piemēram, bija gadījums, ka tika septembrī pieņemts tiesas lēmums sīsun gadījums. Jautājums par to, kādu apdraudējumu šī persona radīja sabiedrībai, un varētu šķist, ka ir izdarīts uh, ietekmīgs politisks spiediens ārpus Eiropas Savienības, lai iekļautu cilvēkus šādā sarakstā politisku apsvērumu dēļ. Es jau ilgi runāju, bet Boskurtas kundze joprojām nav ieradusies. Boskurtas kundze nāk, tādas ir ziņas mūsu rīcībā. Kolēģi, vai mēs būsim pacietīgi un gaidīsim Boskurtas kundzi? Iebildums nedzirdu, nu tad pagaidīsim vēl pāris minūtes bet pagaidām padome var sākt apdomāties, kādas būs jūsu atbildes. Paldies! um, colleagues, can I, first of all, can... Kolēģi, vai zālē ir kāds no padomas, lai atbildētu uz šiem jautājumiem? Ā, tad izrādās, ka es runāju tikai ar kamerām. Vai kāds varētu paskaidrot, kāpēc padoma nav šeit, kad tai vajadzēja te būt, jo tās nav izmaiņas darba kārtībā. Tā bija mūsu sākotnēcētā darba kārtība. Neviens nezina, kāpēc padoma nav interesanti kolēģi ierosina desmit minūšu pārtraukumu, jūs ejat iedzert kafiju, mēs centīsimies sameklēt referenti un padomas pārstāvis. Paldies! Um, colleagues, can I ask? Dārgie kolēģi, es gribētu lūgt visiem ieņemt savas vietas zālē, jo šķiet, ka padomas pārstāvis ir ceļā pie mums un arī referenti ir šeit. Tā kā pēc dažām minūtēm mums vajadzētu turpināt darbu. Colleagues, I'm, I'm sure that we're going to get an extensive... Es esmu pārliecināta, ka mēs saņēmsim ļoti uh, plašu tādu pamatot atvainošanos no padomas, jo viņš čērdē mūsu laiku. Tas ir pilnīgi nepieņemami. Okay, um, has... Es redzu, ka padomas pārstāvis ir ieradies, un es ceru, ka referente Baskurts kundze lūdzu neiet ārā no zāles. Mrs. Haiden. Haidens kundze, jūs pārstāvat padomi. Mēs Liba komitejā gaidām jūs visai ilgi, jo šīs debatas bija paredzētas jau pirms pusstundas, un es izklausījos absolūti muļķīgi uzdodot jautājumus padomē, kuras pārstāvis šeit nebija. Es darīšu to atkārtot, bet vispirms es lūgšu referenti. Lūdzu, vārds jums. Dank u wel, voorzitter. Ik, uh, eh, so... Paldies, priekšsādātāji. Es, es izteikšos pavisam īsi, tādēļ, ka es nevēlos atņemt laiku pārējiem kolēģiem, kas uh, arī izteiksies pēc manis. Jā, tik tiešām mums šeit ir rezolūcijas projekts, kur ir parakstījuši trīs referenti. Uh, Mišels Stiflers un es, un pagājušajā nedēļā mēs tikāmies Strasbūrā, lai izrunātu detaļas Un tāpēc es nevēlos atgādināt visu to pašu, ko mēs jau izrunājām. Es tikai Eiropa, vēlēs pateikt, ka Eiropas parlaments uzstāj uz to, ka mēs vēlamies piedalīties un ka, protams, viss, kas attiecās uh, uz Al-Qaida, attiecās arī uz Eiropas Savienību un Eiropas Savienības pilsoņiem, un mums ir nepieciešams dubults tiesisks pamats. Tas ir arī tas, ko mēs iesniedzām Eiropas parlamenta juridiskajām dienestām. Pagaidām vēl neesam saņēmuši viņu atbildi, mēs to gaidām. Bet arī e, juridisko lietu komisija Eiropas parlamentā mums nav vēl atbildējusi. Mēs vēlamies, lai tiktu ievērotas pamattiesības Protams, mums ir jācīnās pret terorismu, bet ja mēs vēlamies, lai šī cīņa pret terorismu būtu ticama, tad tam ir jānotiek informējot um, attiecīgās personas par viņu tiesībām. Un ja mēs redzam, ka viņu tiesības tiek pārkāptas, tad tā situācija ir jāatrisina. Man liekas, ka padomēji trūkst ambīciju. Nu, tad, jo um, man liekas, ka tas īsti nesadara ar kopienu tiesas judikatūru. Piemēram, um, i, apsūdzētie ir jāinformē par to, par ko viņi tiek apsūdzēti, piemēram. Un arī par datu aizsardzību attiecībā uz mūsu kontaktiem ar trešajām valstīm. Bet mums ir vēl īpaša piezīme. Uh, padomē šodien ir ļoti e, sevišķa diena stājas spēkā Lisabonas līgums, bet mēs vēlētos uzzināt, vai padomi jau ir pieņēmusi kādu noteiktu lēmumu, jo līdz šim it kā tas nebija bijis. Nu, ko tad tas nozīmē? Vai mūsu komisijai ir jāizvirza jauns priekšlikums, uz, balsoties uz citu juridisku bāzi? Paldies! Ja, Melo kungam tagad vārds, kurš pārstrāž Slifers kundzi. Ja, para... Eh, Priekšsēdētājs kundze, labrīt visiem! Nu tā, es izteikšos īsi. Es saprotu, par ko mēs te runājam un kas ir likts uz spēles, ja mēs runājam par cīņu pret terorismu, bet es arī saprotu, kādas ir brīvības un tiesības. Uh, un vēlos uzsvērt, ka šeit mēs esam ne, eh, neierastā situācijā un ir jāņem vērā šis konteksts mums ir jāievēro tiesības un brīvības, bet eh, cīņa pret terorismu ir īpaši apstākļi, un tas attaisno un pamato to, ka tad, kad runa ir par drošību, tad pirmajā plānā izvirzās cīņa pret likuma pārkāpējiem, un jebkuram risinājumam ir jābūt cik iespējams nebirokrātiskam no mm, tiesību aktu viedokļa, lai Eiropas Savienībai būtu uh, nozīmīga loma cīņā pret terorismu. Tāda ir uh, tautas partijas nostāja, un to mēs arī aizstāvēsim. Mums ir nepieciešami efektīvi instrumenti, lai cīnītos pret terorismu. Tas ir kaut kas, kas mūs visus apdraud. Protams, ir jāņem vērā un jāaizsargā arī sabiedrības tiesības un brīvības, taču ir jāuzmanās, lai šajā tiesību konfliktā mēs ievērotu līdzsvaru, jo mums ir tiesības uz to, ka mūsu tiesības tiktu aizsargātas, bet ja notiek tiesību konflikts, tad ir nepieciešams piekāpties, lai cīnītos pret šo problēmu, kas attiecās uz visu sabiedrību. Yes, thank you, Mr. Paldies, Demelo kungs. Es eh, atkārtošu daļu no tā, ko es jau iepriekš teicu. Protams, ne visu, jo Baskurts kundze jau daudz ko izteica no savas puses, bet eh, Eiropas liberāļu grupas vārdā es arī gribētu norādīt, ka mēs, protams, atbalstām cīņu pret terorismu, gribam aizsargāt savus iedzīvotājus, bet mēs gribam aizsargāt arī demokrātiju un tiesiskumu, jo tas man šķiet ir galvenais šīs cīņas nolūks, jo cilvēks un iedzīvotājs var aizsargāt no daudzām lietām, ne tikai terorismu. Un ja pasākumi pret terorismu tiek realizēti, tad tiem ir jāpierāda arī savs iedarbīgums, un pēdējos gados mēs to neesam darījuši. Ir Mm, cilvēki un organizācijas, kas ir iekļauti tā saucamajā melnajā sarakstā, kā piemēram Sīsonkunga gadījumā, mēs varētu sev pavaicāt, kādā veidā viņš apdraud Eiropas pilsoņu drošību. Nekā ir atbildi. Un par laimi arī tiesas tam, tam piekrīt, bet rodas jautājumi vispār par procedūru, par kārtību, kādā cilvēki tiek iekļaut melnajos sarakstos. Un es gribētu padomēji uzdot jautājumu par šo pasākumu pagaidu dabu, jo tam ir jābūt kā preventīvam pasākumam, bet šķiet, ka daudzi cilvēki saglabājas nevēlamo personu sarakstā arvien ilgāk un ilgāk un šie saraksti jau kļūst par tādiem pastāvīgiem sarakstiem. Nākamā lieta. Padoma vienmēr ir apgalvojusi, ka tas ir administratīvs pasākums, bet tā kā iekļaušanas sarakstā notiek uz ļoti ilgu laiku, tas kļūst par tiesisku lēmumu, par tiesu varas lēmumu. Un šķiet, ka bieži tas ir rezultāts politiskajam spiedienam, ko izdara trešās valstis, un cilvēki tiek iekļaut šajos sarakstos nevis drošības apsvērumu dēļ, bet politisku iemeslu dēļ. Es redzēju, ka Bronskungs arī grib izteikties. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāja. Man šķiet, ka šie saraksti tiešām tiek veidoti politisku apsvērumu dēļ, jo liela eh, daļa šajos melnajos sarakstos iekļauto personu var sadalīt kategorijās, kā piemēram Osama Bin Lādens, Al-Qaida, kas ir veikuši tādus šausminošus noziegumus ne tikai iepriekš, bet varētu to arī izdarīt nākotnē tālāk Taliban. No vienas uh, puses tiek uzskatīts, ka viņi sniedza patvērumu Osamam Bin Lādnam pirms uh, vairākiem gadiem, bet uh, pēc tam eh, viņi tika sodīti. Eh, tālāk ir režīmi, kas ir eh, tāda kā apspiešanas instruments, bet tāpat laikā viņi nav apdraudējums ārpasaulē. Tālāk Al-Qaida un Sambin Lādens. Jā, protams, viņas varētu iekļaut šādā ierobežotā sarakstā. Bez tam tā ir organizācija, kurā, protams, biedru saraksts nav pieejams. Un ir grūti identificēt cilvēks, kas būtu šīs organizācijas sastāvā. Piemēram, apvienotā karalistē ir daudzi cilvēki, kas jau ir trešajā paudzē dzīvo apvienotajā karalistē, bet viņa izcelsmes valsts ir Pakistāna. Tā kā ir vesela grupa cilvēku, kas varētu tikt iekļaut atsevišķā sarakstā, kas būtu nevis tātad šis melnais saraksts, bet varbūt tāds saraksts, kurā iekļautie cilvēki vienkārši tiek uzraudzīti. Es domāju, mums vajadzētu pārtraukt šo krustakara pret musulmaņu valstīm, jo tas tikai vēl vairāk uh, audzē šo spriedzi par Talibānu. Godīgi sakot, es neesmu pietiekami kompetents, lai izšķirtu viņu uh, leģitimitāti, bet es domāju, mums vajadzētu izvairīties no kara pasludināšanas uh, Uh, pret uh, šo mm, organizāciju, jo patiesībā tā ir iejaukšanās citu valstu iekšējās lietās, kas attiecās uz tādiem diktatoriskiem režīmiem kā Zimbabvē, tad es domāju, ka no vienas puses, protams, mūs uh, ir iespēja nosodīt šādus režīmus, bet es domāju, ka vajadzētu atturēties no Zimbabves valdības ministru iekļaušanas šajā sarakstā. Vēl viena lieta, ko es gribētu pateikt noslēgumā par personām, kas tiek turēts aizdomās par teroristisko darbību. No vienas puses, protams, viņi ir jāuzrauga, bet no otras puses mēs nekad, nekad nedrīkstam nodot cilvēkus vai izdot cilvēkus valstīm, kas uh, t, šos cilvēkus nosūtīs uz aizturēšanas nometnēm. Latvārds kundzei vārds. Paldies! Šī rezolūcija ir ļoti vajadzīga, un es gribētu runāt par apsvērumu daļas C punktu. Tas ir jautājums par pierādījumiem, kas ir mūsu rīcībā, uh, lai pierādītu uh, šīs kārtības efektivitāti. Tad es domāju, mums vajadzētu vairāk fokusēties uz to, vai esošās sistēmas tiešām, piemēram, palīdz pārtraukt uh, finansējumu nodrošināšanu teroristiem un citiem karnoziedzniekiem, tad cik iedarbīgi ir šie pasākumi? Tālāk plas, daudz plašāk pasākumu, piemēram, direktīva par nelikumīgi iegūto naudas līdzekļu legalizēšanu un teroristisko grupu finansēšanu, šķiet lielā mērā tās iejaucas ierindas iedzīvotāju privātumā, piemēram, tas ir saistīts ar bankas kontu uzraudzību, eh, bet tajā pat laikā Mums vajadzētu domāt par to, kā mēs varētu apturēt šausminošu vārdarbību, piemēram, Kongo un Zimbabvē. Es domāju, mums vajadzētu paskatīties, ko mēs konkrēti panākam ar šiem pasākumiem, piemēram, ar nolīgumu par pasažieru datu izpaušanu, par šo pasākumu noderīgumu. Eh, kā jau jūs norādījāt, daudz šie pasākumi, ne tikai administratīva pasākumi, bet tie kļūst par tādiem pastāvīgi esošiem aizliegumiem, bet mums vajadzētu tiekties uz pierādījumu meklēšanu, uz uh, tiesas uh, pieejamības notrošināšanu, lai šie cilvēki varētu izmantot tiesu vāru. Ir tīpaši gadījumos par šiem eh, neskaidrajiem ierobežojošiem mehānismiem. Paldies, Flodas kundz lūdzu. Paldies! Es vēlētos vispirmām kārtām pateikt, ka man šis ziņojums liekas labi izstrādāts, lai arī temats nav nekāds vienkāršais juridiskais pamatojums ir eh, bijis eh, diezgan plašs un labi paveikts, un tas ir pilnīgi Lisabonas līguma garā. Līdz ar to mēs gaidām tagad padoms viedokli par šo tēmu. Es vēlētos eh, dot kādu ieteikumu tā, kā te ir runā par uh, sankcijām, un tas ir ļoti nepieciešams, kā jūs teicāt, priekšsēdētājs kundze, lai novērtātu, cik šīs sankcijas ir efektīvas, un tas ir kaut kas ļoti grūti novērtējams, un politiski tas ir ļoti delikāts jautājums. Tādēļ mēs eh, vēlējāmies nobalsot par neatkarīgu ekspertu tīkla radīšanu. Un, ja referents man ļautu tādu priekšlikumu pievienot, tad es eh, to silti iesaku, jo tas ir Eiropas parlamenta priekšlikums. Un tad, kas attiecās uz desmito punktu, kur ir runa par to, ka nacionālajiem parlamentiem ir jāspēj iespēja izvērtēt slepeno dienestu darbību, tad, protams, visiem ir skaidrs, ka tā ir absolūta un ēstājama nepieciešamība, un es domāju, ka tas pat ir kaut kas, ko mēs atbalstījām un par ko mēs nobalsojām pavisam nesen. Tomēr tāda, ka Eiropas parlaments ir jāiesaista dalību valstu slepeno dienestu konferencē, jo tāda konference pastāv, un es domāju, ka tas būtu ļoti derīgi, ja mēs šim brīnišķīgajam ziņojumam tādu prasību pievienotu. Paldies! Melo kungs arī vēlas otrais izteikties, lūdzu. Na verdade, pedi na sequência da. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, Es tā noklausījos jūs priekšsēdētājs kundze un pēc tam man radās vēlēšanās šo to precizēt, jo īsti tas neatbilst tam, ko es teicu. Es izgāju no sakojošo principa. Demokrātijas lielā priekšrocība ir tajā, kā No procedurālā viedokļa tiek ievērots viss, kas attiecās uz tiesībām, brīvībām un garantijām. Tomēr ir jācīnās arī pret terorismu, un tā ir viena no demokrātijas garantijām, bet tai pašla, pašā laikā tas mums samazina efektivitāte cīņā pret eh, terorismu. Uh, Tāpēc mēs nevaram uzskatīt, ka kaut kas ir vairāk vai mazāk svarīgs runājot par šīm tiesībām. Mums ir jāsaprot, ka tie, kas izvēlās terorismu par savas dzīves veidu un kā veidu, lai panāktu kaut kādu jebkuru mērķi, tam nav nekāda ekvivalenta citos aspektos un cīņa pret terorismu bieži vien rāda tiesību konfliktu Un, kad notiek tiesību konflikts, tad vienmēr ir jāpiekāpjas tam, kurš ņemot vērā svarīgākās intereses ir mazāk svarīgās, tī, svarīgākas tiesības. Te nav runa par to, ka mēs atņemam saviem pilsoņiem tiesības, bet gan, kā mēs dodam priekšroku ciņai pret terorismu. Uh, Nu, un tad, protams, arī ir individuālās tiesības, kurām reizēm ir jāpiekāpjas sabiedrības interešu vārdā un jāierobežo šīs individuālās brīvības, tāpēc, ka mēs cīnāmies pret terorismu. Un tā tas ir arī Alkaidas gadījumā un arī mm, diktatoriālu režīmu gadījumā, kā Zimbabvē un Somālijā. Tāpēc es vēlētos izteikt. E, iebildumus, kad tiek runāts par terorismu, jo terorismas ietekmē visu sabiedrību, piemēram, Zimbabvē. Mums ir režīms, kas par spīti savām negatīvajām iezīmēm nekādā veidā neietekmē visu cilvēci, bet ietekmē cilvēkus, kas dzīvo Zimbabvē un kas dzīvo šajā apspiedošajā režīmā un šo cilvēku tiesības un brīvības arī būtu jāievēro. Tāpēc man liekas, tad, kad mēs runājam par tiesībām un brīvībām, mēs nevaram runāt par kaut kādiem daļējiem jēdzieniem. Uh, vai konceptiem. Nav tā, ka vienā geogrāfiskā vietā šīs tiesības ir svarīgākas nekā citur. Mums ir jācenšas, uh, lai šīs tiesības attiektos uz visiem cilvēkiem visās valstīs un lai visiem būtu tiesības un garantijas. Un mums arī ir jāpaturprātā, ka no vienas puses ir teroristi, bet no otras puses ir brīvie pilsoņi, kuri nevēlas, lai viņu ikdienas dzīvi ietekmē terorisms. Tāpēc mums ir jāpaturprātā šīs vērtības un mums tās ir jāsargā. Es jau neapgalvoju, ka mums ir jāierobežo brīvības, tiesības, garantijas un tam līdzīgi, lai cīnītos pret terorismu. Es saku, ka reizēm īslaicīgi tas ir nepieciešams, jo tas mums dod ieročus, kā cīnīties pret terorismu. Mēs nevaram būt tur tik nu, tad tik nauzarīgi šajā jautājumā, jo reizēm ir procedūras, kur ir nepieciešams spērt šāda veida soli, lai cīnītos pret terorismu, un citādi mēs vienkārši liekam cilvēku dzīvības uz spēles. Es nezinu, vai priekšsēdētāji jūs mani sapratāt, bet to es vēlējos paskaidrot. Yes, thank you, Mr. Melo. Paldies, Melo kungs. Jā, manuprāt, es jums varu pilnībā pievienoties. Esmu jūsu pusē, kas attiecas uz teroristu uh, um, apkarošanu, kā arī krimināliem un apspiedošiem režīmiem, bet es nevaru jums piekrist, ka jautājums par valstu drošību tiek izmantots, lai um, neņemtu vērā cilvēku pamattiesības, un pagātnē tas ir darīts, bet, manuprāt, nekad nav panākta pilsoņu aizsardzība. Un, manuprāt, šobrīd ir īstais brīdis uzsvērt, ka uh, katru reizi ir jāizsver šie jautājumi, un nevienmēr mēs varam viens otram piekrist, ka nav nekāda riska. Un šobrīd es gribētu dot vārdu padomēji, atbildēt mūsu jautājumiem. Haidins kundze, lūdzu jums vārds. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā vēlētos patiešām atvainoties, ka aizkavēju šīs augsti godājumās komitejas darbu. Un sākumā vēlētos arī jums pievienoties, ka Jā, patiešām, kas saistās ar pasākumiem cīņā pret terorismu, tas ir ļoti svarīgs elements, lai varētu aizstāvēt cilvēku pamattiesības, ko šie pasākumi varētu arī ietekmēt. Un es centīšos atbildēt uz jūsu jautājumiem un ceru, ka norādīsiet, ja kaut ko nebūšu atbildējis. Gribētu atkārtot dažas lietas, uh, kuras savā iepriekšējā um, viesošanās reizē šajā komitejā novembrī es pieminēju. Es gribētu teikt, ka sankcijas ir tikai viens no politikas elementiem mūsu kopējos centienos, mēģinot uzlabot situāciju trešajās valstīs. Sankcijas kā tādas nekad nebūs tas tā brīnum formula, kas pašas par sevi vienkārši izkliedēs apspiedošus un um, varmācīgu rīcību no apspiedošas valdības puses. Un jāsaka, sankcijas arī neizslēdz citu veidu pasākumu, kuri arī tajā pašā laikā ir jāveic, piemēram, attīstības aktivitātes, dialogs ar NVO un tā tālāk. Iespējams, ka tie ir pasākumi, kas netiek veikti visaugstākajā līmenī, bet vienmēr var notikt sadarbības pasākumi ar nevalstiskajām organizācijām. Tad es gribēju tikai pieminēt, ka sankcijas nav vienīgais politikas elements, kā uzlabot šo valstu situāciju. Bet, kad mēs sankcijas piemērojam, tām būtu, tā, tām būtu jābūt efektīvām. Un šeit es gribētu uzsvērt, ka vīzu aizliegums, piemēram, patiešām apgrūtinās šo apspiedošo valdību vadītāju došanos uz Eiropu, um, piemēram, brīvdienās, kamēr šīs valsts iedzīvotāji mirst badā. Un līdzekļu iesaldēšana, piemēram, um, nodrošinās to, ka ne, netiek pieļaut tāda situācija, kad šo teroristu um, grupu um, locekļi viņiem būs nauda un pāriem nebūs. Un jāsaka, arī ieroču um, embargo nodrošinās to, ka ieroči netiek pārvadāti uz konkrētajām valstīm. Tātad mēs varam vismaz censties un darīt visu, lai šie pasākumi, kas attiecas uz mums, tātad šie pasākumi, kurus padomu un Eiropas Savienība piemēros, lai šie pasākumi attiektos uz mums pašiem. Un, manuprāt, tā ir arī tā vājā puse sankcijām, ja par tām netiek pieņemts lēmums Eiropas Savienības līmenī. Tām ir jābūt globālai ietekmei. Bet, jebkurā gadījumā, ir svarīgi darīt mums visu no savas puses, lai situāciju uzlabotu. Tātad runāt Eiropas Savienības kontekstā. Un iespējams, ka būtu svarīgi arī um, norādīt attiecībā uz šo terorismu pusi, ka mums ir dažādi pasākumi. No vienas puses mums ir pasākumi, kas ir saistīti ar terorisma finansējuma apkarošanu, un tas tika pieņemts lēmums 1267 ANO uh, drošības padomas lēmumā, un ar 881 regulu um, attiecībā uz Talibānu tika pieņemts lēmums, tagad šis dokuments tiek pārskatīts, un, protams, ka šī dokumenta saturs šajā komitejā visiem būs labi, pā, labi zināms. Un mēs tagad esam pret to, lai šeit tiktu iekļauti papildus, juridiskā, papildus juridiskās garantijas. Un uz to arī norādīja tiesa savā um, lēmumā pagājušajā gada septembrī. Tie ir lēmumi, par ko ANO pieņēma lēmumu un kas mums, mums rada bažas tas, ka no vienas puses mums ir jāsasniedz tiesas izvirzītās prasības, bet no otras puses šajā rezolūcijā ir iekļauti pasākumi arī tādi, par ko ANO iekšienē um, tātad tiek runāts 18.22 rezolūcijas kontekstā. Un no otras puses ir šie neatkarīgi autonomie pasākumi, kas paši par sevi ir balstīti uz ANO rezolūcijas, kur tātad padome pieņem lēmumu par neatkarīgu sarakstu. Un šeit es gribētu norādīt, ka mums ir pienākums um, reizi sešos mēnešos pārskatīt šo sarakstu, un tas tiek arī darīts. Un tātad darbs turpinās nepārtraukti reiz sešos mēnešos šis saraksts tiek pārskatīts. Un balstoties tā visi cilvēki vai visas vienības šajos sarakstos tiek pārskatīti. Un kas attiecas uz pierādījumiem, tad, manuprāt, vislielākais pluss, ko tiesa arī uzsvēra, tā tad ir pienākums uh, sniegt pamatojumu cilvēkam, kādēļ viņš ir iekļauts šajā sarakstā. Un tieši to mēs arī darām, pie tā mēs arī strādājam. Kas attiec šo pasākumu dabu, tad, protams, ka tie nekad nav tiesu um, varas ziņā, jo padome nav šāda veida institūcija, bet tie ir pasākumi, kuri ir, uh, kuru mērķis ir vienmēr ņemt vērā arī juridiskās, tiesiskās garantijas, uh, kas pienākas gan cilvēkiem, gan šīm vienībām. Un es gribētu tikai vēlreiz uzsvērt, ka pasākumi, kurus mēs veicam, ka tiem vienmēr vajadzētu būt tik efektīviem, cik vien iespējams, un mums vajadzētu izvairīties no birokrātijas, cik lielā mērā vien iespējams. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, es nezinu, ko domā kolēģi, bet es vēl aizvien gribētu saņemt atbildes vienu jautājumu. Ja jūs varat piekrist, ka tas tiek pasniegts kā pagaidu administratīvs pasākums, tad šis, šī lieta, ka cilvēki paliek sarakstos gadiem ilgi, uh, Tas nozīmē, ka tas kļūst par pastāvīgu un tiesu varas lēmumu. Un mans otrs jautājums ievadā. Jūs šķiet, ka salikāt kopā pasākumus uh, ar Zimbabves um, valdības vadītājiem. Protams, ka mēs visi gribētu pārliecināties, lai viņi nedodas uz Eiropu brīvdienās vai uh, neapmeklētu nekādus citus augsta līmeņa pasākumus vai padomis pasākumus, kā tas pavisam nesen notika, bet manuprāt, tas nav tas pats, kā iekļaut sarakstā cilvēkus un organizācijas, kā jūs jau arī pareizi teicāt, lai varētu uh, apturēt naudas plūsmu teroristu organizācijām. Jāsaka, ka mērķis ir pilnīgi citāds. Viens ir politiska rakstura mērķis, un tas ir atbalstīt demokra demokratizācijas procesu valstīs kā Zimbabve, bet otrs jautājums ir saistīts ar mūsu pašu drošību, kā jau minēja arī Bronsa kungs. Jāsaka, ka tās ir divas patiešām dažādas lietas, divu dažādu veidu pasākumu. Es gribētu dzirdēt jūsu viedokli, kolēģi, vai arī jūs apmierinu atbildes, kuras tika sniegtas. Šķiet, ka jā, lieliski. Bronsa kungs un Boskortas kundze. Es uzklausīšu jūsu komentārus un tad griezīsimies pie padomes pārstāvis vēlreiz. Nou ja, misschien is het mij ontgaan, maar ik heb nog niet helemaal. Paldies. Mm. Es uzdevu komisijai jautājumu par to, vai ir kaut kāds lēmums pieņems attiecībā uz iepriekšējo uh, režīmu, un es vēlētos saņemties, saņemt konkrētu atbildi, balstoties juridisku viedokli. Uh, Paldies! Tas pavisam neliels jautājums, īsts komentārs. Jāsaka, ka mēs patiešām satraucamies par tādām valstīm kā Zimbabve, kurās ir apspiedošs režīms, bet tās ir salīdzinoši vājas valsts. Bet, ja mēs runājam par lielākiem spēlētājiem, kā piemēram Ķīnu, tas um, nepārsteigs nevienu, ka tiek um, izpildīts, izpildīts sodi salīdzinoši lieliem da, uh, skaitiem cilvēku pretstatā nodarījumam. Tādēļ mēs gribētu parunāt par šo vienlīdzīgo attieksmi. Jā, šķiet, ka visai um, revolucionāra ideja, saka priekšsēdētāji. Melo kungs, un tad atgriezīsimies pie padomas pārstāvs. Lūdzu. Mm. Obrigado, Sr. Presidente. Apenas dizer ao Sr. Brons, ka... Lielas paldies priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikt Bronsa kungam, ka es viņam pilnīgi piekrītu. Man liekas, ka tad, kad mēs runājam par Zimbabvi, tad ziniet, Zimbabvē bieži nogalina cilvēkus, nevis par sīkiem pārkāpumiem, bet nogalina cilvēkus, kas vispār neko nav izdarījuši. Uh, Un tad, kad mēs runājam par rietumu civilizācijas vērtībām, tad mums ir jāpanāk, ka visās pasaules vietās, neatkarīgi no valsts izmēriem un apstākļiem, tas tiktu ievērots. Mēs Ķīnā nevaram uh, to relativizēt ar piemēriem, kas mūs aizvaino un kas aizvaino katru cilvēku, kas cīnās par cilvēktiesībām. Ne Ķīnā, ne Zimbabvē, nekur citur neviens apspiedošs režīms nevar tikt attaisnots. Ir taču vēl citas valstis, kur cilvēki tiek vajāti pār viņu viedokli un viņi tiek nogalināti. Tas, ka mēs te e, uzsveram to, kas notiek Ķīnā, nekādā veidā nemazina to, kas notiek Zimbabvē, un tāpēc es vēlos atbalstīt tos, kas aizstāv cilvēku tiesības visur pasaulē, gan Zimbabvē, gan Ķīnā. Uh, un es esmu pret tiem, kas veic terorāktus pret sievietēm, bērniem, sirmgalviem, kas neko nav sliktu izdarījuši. Tāpēc priekšsādātais kundzais uzstāju, ka tad, kad runa ir par cilvēktiesību ierobežošanu, m, mm, terorisma draudu dēļ, tas ir pamatots. Protams, reizēm ir e, tādi gadījumi, kad e, cilvēks paliek sarakstā ilgus gadus nepamatoti, mm. bet tas ir nepieciešams, jo reizēm, protams, ir cilvēki, kas gadu gadiem ir kaut kādā sarakstā, tādēļ, ka viņi gaida kaut kādu tiesas atbildi, viņi nevar lūgt kredītu, viņi nevar atvērt bankas kontu. Nu, tāpēc priekšsādātāji tas ir relatīvi. Es jūs pavisam īsi pārtraukšu, jo mēs uzdodam jautājumu padomēji šobrīd. Vai jums ir jautājums? Jā, Man ir jautājums. Man jautājums ir tāds pats, ko uzdeva Bronksa kungs. Okay, so question... Paldies. Jā, tātad jautājums par tiesisko pamatu un vai būs jauns priekšlikums attiecībā uz, pie, uz tātad šo pieeju saskanību, kādēļ mēs vēršamies pret dažām valstīm un ne, par, pa, ne pret citām. Un otrs jautājums par šo īslaicīgo administratīvo raksturu Un kā jūs paskaidrot jautājumu, kad uh, cilvēki saglabājas sarakstā uz nenoteiktu laiku? Paldies! Jā, paldies priekšsēdētāji, ka dodat man vēlreiz vārdu. Es patiešām centīšos atbildēt uz jūsu jautājumiem. Kas attiecas uz pirmo jautājumu par tiesisko pamatu? Tā kā, kā jau šī komiteja apzinās, tad padome ir nākusi klajā ar priekšlikumu par 881 regulu uh, un mēs lūdzam arī jūsu atzinumu. Un neietek, neietek, tas neietekmē arī jauno līgumu. Un, kā jau zināsiet, tad neesam vēl pieņēmuši padomes lēmumu par šo regulu, un mēs ar nepacietīgi gaidām parlamenta atzinumu par šo lietu, lai patiešām to varētu ņemt vērā, pirms mēs pieņemam šo regulu. Nu, tas ir tas, kā mēs plānojam strādāt ar šo jautājumu. Un kas attiecas uz otru jautājumu, tātad par teroristu aktivitāšu finansējumu un saskanību, jāsaka, šie ir politikas lēmumi, par kuriem, protams, notika diskusijas. Un es vēlētos arī teikt, ka attiecībā uz dažiem jautājumiem uz dažām valstīm, kā jau es minēju sākumā, tad pasākumi, kas tiek veikti globālā līmenī, būtu efektīvāki nekā tie pasākumi, kuri tiktu pieņemti tikai Eiropas Savienības ietvaros. Tas ir tādēļ, ka tiem būtu ierobežotāks aptvērums, un varētu rasties arī tādas situācijas, kad varētu šķist politiskā ziņā būtiski īstenot pasākumus, lai varētu palīdzēt kādai konkrētai valstī, un tas ļautu konkrētai valstī mainīt savu politiku. Un kas attiecas uz šo īslaicīgo raksturu, īslaicīgiem administratīviem pasākumiem, es gribētu norādīt, jā, tie ir administratīvi pasākumi, bet tie ir balstīti uz valstu kompetento iestāžu lēmumiem, kam ir uh, tiesiska daba. Un šajā ziņā jāsaka, ka, protams, tie ir balstīti arī uz tiesiskiem lēmumiem, valsts tiesiskiem lēmumiem, tātad veikt konkrētu pasākumu. Un es vēlētos arī norādīt, ka būtiski ir atcerēties, ka šie pārskati reizi sešos mēnešos notiek, un tie tiek arī veikti. Un tas ir pasākums, kurā reizi sešos mēnešos tiek pieņemts lēmums, vai cilvēki un vienības, kas ir iekļauts šajā sarakstā, vai tos saglabāt sarakstā, vai nē. Un kas attiec uz 1267 Alkaidas Talibāna sarakstu, tad šeit, kad mēs pieņemam lēmumu, mēs piedāvājam iespēju izklāstīt savu viedokli, un mūsu mērķis ir arī tātad veikt pārskatu pēc šāda ieteikuma iesniegšanas. Un skatoties uz statistiku, tad pārskati, kas notiek attiecībā uz autonomajiem sarakstiem, nozīmē, ka esam no sarakstiem izņēmuši aptuveni 20 cilvēkus un sešas vienības vai organizācijas kopš 2002. gada. Paldies! Thank you very much. Paldies! Termiņš, kad var iesniegt grozījumus šī, šajā rezolūcijā, ir 3. decembris, tātad parīt pulksten uh, 12. pusdienlaikā, un balsojums Lībe komitejā notiks 7. decembrī, šķiet, ka tā ir nākamā pirmdiena. Un tad nu es pieņemu, ka pieņemšana plenārsēdē varētu notikt šajā Strasbūras sesijā. Labi, liels jums paldies, un tas nozīmē, ka esam nonākuši pie pēdējā darba kārtības punkta, un te mēs runājam par imigrācijas um, virsnieku savienības uh, izveidi un uzklausīsim referenta kungu lūdzu. Bueno, pues muchas gracias, señora presidenta. Liels paldies, priekšsēdētāji. Kā jau jūs zināt, šīs ziņojums tiek izskatīts tagad trešo reizi, un trešo reizi mēs arī to novērtējam mūsu komitejā. Tāpēc uh, man ir jāiepazīstina jūs ar izmaiņām, jo būtu nepieciešams, lai jūs tās uzzinātu. Par dažām no tām es uzzināju pirms pusstundas. M, tāpēc, ka Miljo kapitāni ļoti efektīvi darbojās. Vispirmām kārtām es vēlētos sirsnīgi pateikties par visiem grozījumiem, kas tika iesniegti attiecībā uz šo ziņojumu. Giljomas kundze iesniedza astoņus grozījumus, Vikstroms kundze piecus, Killeris kundze četrus un Flotras un Killeris kundze vēl trīs un Ruitavārisa kungs divus grozījumus iesniedza. Vispirmām kārtām mēs vēlētos tiešām pateikties no sirds, jo visi šie grozējumi palīdz man un palīdz mums izstrādāt labāku ziņojumu. Otrā lieta, ko es vēlētos pateikt, ir, ka ir grozījumi, kur ir runa par juridiskiem jautājumiem, kur tiek izšķirta eh, nelegāla imigrācija no um, slepenas, ne, nezināmas imigrācijas, un es ļoti vēlētos nelietot tādus terminus, kas apvaino cilvēkus. Es negribētu lietot vārdus nelegāla imigrācija. Es vēlētos teikt imigrācija, kas nav regulāra, proti, kas netiek sas, nenotiek saskaņā ar normām. Uh, jo mūsu valstī um, šai imigrācijai ir administratīva dimensija, bet ir citās valstīs, kur tam savukārt ir. Um, krimināla atbildība. Līdz ar to man liekas, ka šis vārds nelegāls ir tāds diezgan mm, grūts. Es varbūt mm, varētu piedāvāt kompromisu variantu. Man pašam tā tad patika šis variants, kur tiek teikts, ka imigrācija, kas nenotiek saskaņā ar normām, mm, bet eh, tad, eh, lai mums nebūtu jārunā par šādu vai nelegālu imigrāciju, mēs varētu atrast kompromisu variantu un saukt to par slēp apdraudētu imigrāciju. Runājot par pārējiem grozījumiem, man tur nebija pilnīgi nekādu iebildumu, es tās varu pieņemt, bet tās, kuras es nevarēju pieņemt, acīm redzāmu iemeslu dēļ, jo tas vienkārši neatiecās uz to regulu, kuru mēs vēlējāmies uh, mainīt, es tās pakomentēšu un centīšos nonākt pie pēc iespējas lielākas vienprātības, jo šeit mēs esam koplēmumu procedūrā un tas, kas man ir vissvarīgākais, ir nonākt pie konsensusa Jauninājums, uz kuru es atcaucās, par kuru mani tikko informēja Emīlija, bija jautājums, ko es apskatīju jā, diezgan pavirši, jo man bija tikai pusstunda laika un man nebija laika to izanalizēt pamatīgi. Šis jauninājums bija tāds, ka komisija piedāvā juridiskā pamatojuma izmaiņas. Jūs jau atcerāties, ka. Uh, juridiskā bāze, uz kuru mēs balstījāmies, attiecās uz 63. panta, 3. punkta B apakšpunkts no um, Eiropas Savienības pamatlīguma. Bet tagad man tiek piedāvāts mainīt šo juridisko bāzi. Mums vajadzētu tagad atsaukties uz 74. pāntu, uz uh, Eiropas Savienības darbības līgumā. Te mēs varam atsaukties arī uz 79. pantu, kur ir runa par migrācijas politiku un kā atsauce ir jāmin otrais C punkts, kur ir runa par uh, imigrāciju un uh, uzturēšanos bez dokumentiem, un tur netiek lietots vārds nelegāls. Kas notiek ar Lisabonas līgumu? Nu, mēs varētu bez kādām grūtībām juridiskajā bāzē izmantot to komisijas priekšlikumu, kas mums tika teikts. Un Te mēs varam balstīties uz 79. panta mazo A, jo tur arī ir runa par imigrāciju. Un, protams, šis jautājums ir tieši tas, ko mēs tagad izskatāmies, uh, izskatām šajā ziņojumā, jo tajā punktā runa ir par regulāru vai ar visiem uh, likumiem saskaņotu imigrāciju un kā tas viss notiks. Tā kā mums ir laiks līdz janvārim vai līdz pat februārim, mēs varētu to daudz detalizētāk izskatīt, papētīt arī šo juridisko bāzi un mēs varētu arī vēst dažādas pārunas, lai nonāktu pie vislielākā konsensus, kāds vien būtu iespējams. Paldies! Paldies, Dijas Demēra kungs, vai grozījuma autori gribētu izteikties Tavares kungs, lūdzu? Prezidents. Eh, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man ir pavisam īsts komentārs. Kad mēs runājam par terminiem, tad man liekas, ka vienīgais veids, kā mēs varam strādāt pie eh, šī jautājuma, ir ievērot lingvistisku stingrību. Man jau patīk visādi lingvistiski jautājumi, bet man liekas, ka šādus jautājumus mēs pagaidām nevaram atrisināt, jo mums ir nepieciešama lingvistiska konsekvence, kad mēs izmantojam šos terminus. Tāpēc es nezinu, vai šis priekšlikums uzlabo mūsu situāciju. Es pilnīgi piekrītu uh, referenta uh, centieniem nonākt pie kompromisa, bet runa par uh, slepenu mm, imigrāciju. Šis termins ir daudz šaurāks. Mēs nevērtējam šeit nekādā veidā imigrācijas procesu kā tādu. Mēs vienkārši vēlamies terminu, kas pilnā mērā aptvertu tās realitātes, par kurām mēs runājām. Un tāpēc, nu jā, protams, ir um, slēpta migrāc, imigrācija, bet ir arī tāda, kas nav slēpta, bet vienalga nav saskaņā ar uh, visām normām. Ja jau referentam nepatīk vārds nelegāla imigrācija, un mums no tā ir jāatsakās, tad mums tomēr ir jāizvēlās tāds termins, kas būtu pieņemams, lai izvairītos no pārpratumiem. Nē, nu, protams, mums jāizvairās no tiem pārpratumiem, ko varētu radīt eh, vārda nelegāls lietošana. Bet tā kā man tagad ir dots vārds, tad paskaidrošu arī, ko es gribēju teikt ar citiem grozījumiem. Tāpēc, ka mm, amatpersonām, kas eh, kuram ir uzdevums sadarboties, netiek minētas tekstā. Tekstā tiek minēts tikai Frontex. Un Un tas ir tāds būtisks trūkums šim eh, ziņojumam. Uh, Man liekas, ir tāda uh, laba ziņa, ka šajā mm, ziņojumā tiek runāts arī par uh, patvērumu došanu. un arī par Eiropas politiku migrācijas jautājumos. Tāpēc es ceru, ka mēs beigās pie konsensusa tomēr nonāksim, lai koordinātoru tīklas imigrācijas jautājumos būtu nepārtrauktā kontaktā ne tikai ar Frontex, bet arī ar citiem. Paldies! Uh, Paldies, Tavares kungs! Tagad Kēlērs kundzei vārds lūdzu. Paldies. Mūsu grozījumi sadalāmi tādās divās kategorijās. Pirmkārt, mēs gribam, lai parlaments arī tiktu iepazīstināts ar to, ko šie cilvēki dara un kā rezultātā, kāpēc viņi tiek iekļaut šajos sarakstos. Otrā lieta, mēs uzskatām, ka ja šie šīs amatpersonas, kas atbildīgas par imigrāciju, strād, sadarbojas uh, ar, ar citām valstu amatpersonām, lai cīnītos pret nelegālo imigrāciju, tad es domāju, ir svarīgi zināt, kāda ir situācija attiecīgajā valstī ar cilvēktiesībām, ko uh, varas iestādes dara ar imigrantiem un tā tālāk. Kāda ir iemesla, kāpēc cilvēki bēg no šīm valstīm? Tā kā man šķiet šīs divas lietas nevar nodalīt. Paldies! Paldies, Gijoms kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es pilnībā piekrītu tam, ka mēs šeit nevaram pilnīgi un galīgi uzreiz izlemt visu šo uh, jautājumu par juridisko semantiku, bet es esmu pilnīgi pārliecināta, ka mums vēl ir daudz jāstrādā, lai vienotos par kā, to, kādu terminoloģiju mēs izmantojam. Un par to, vai tad, ja mēs runājam par slēpto imigrāciju, tas tiešām aptver visu, ko mēs vēlamies pateikt. Un tur bez šaubām mums vēl ir jāizdara papildus darbs pie šī ziņojuma. Tad man vēl ir viens punkts, ko es vēlējos īsi izteikt. Uh, un attiecās uz patvērumu jautājumiem. Es domāju, ka arī šeit es uh, dzirdēju, ko teica Tavarisa kungs par kontaktiem ar bīroju, un es domāju, ka arī mums šeit ir nepieciešams dialogs par to, kā tīkls sadarbojas ar bīroju. kā šis koordinātoru tīkls sadarbojas ar biroju, jo es vēlētos, lai šis koordinātoru tīkls nav tāds pārāk izplūdis. Un lai tā nav tā, ka viņiem ir jādara viss un ar visiem. Mm, bet viņiem ir jādod pavisam konkrēts uzdevums. Un visbeidzot, es vēlētos pateikt arī to, kā tekstā, par kuru mēs tagad runājām, tiek minēt pieņemti semestra ziņojumi, kas no koordinātora tīkla puses tiek adresēti padomēji, un es vēlētos atgādināt, ka pagājušā gada novembrī es lūdzu pieeju trim pēdējiem semestra ziņojumiem, un joprojām neesmu saņēmusi atbildi attiecībā par šo tēmatot. Protams, es esmu pacietīga, bet es nezinu, ko tas nozīmē, ja mēs pievēršam uzmanību tām, kā šis uh, ziņojums tiks pieņems, tad tas, šis nav labs sākums, ka man neatbild. Uh, Mr. Bronskungs, pēdējais runātājs manā sarakstā. Paldies, priekšsēdētājs kundze doma par to, ka mums iepriekš jāvienojas par to, kādu valodu lietosim, ir pārāk ierobežojoši. Orvels jau atzina, ka tie, kas ierobežo valodu, ierobežo domas un debatas. Es dotu priekšroku vārdam, kas ietvertu migrāciju, kas dažreiz ir likumīga, citreiz nelikumīga, uh, un eh, citreiz atļaut, citreiz neatļaut. Bet es gribētu teikt, ka ikvienam cilvēkam ir tiesības izvēlēties savu valodu, kas atspūgļo šīs personas pieņēmumus un uzskatus. Mēs šorīt no rīta dzirdējām, ka mums ir jāatliek malā ideoloģiskās cīņas. Es domāju, tas kalpo kā brīdinājums. Paldies, Brauns kungs. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Ja nē, tad došu vārdu referentam. Bueno, muchas gracias. Paldies! Paldies visiem, kas izteicās. Es centīšos eh, runāt mazliet precīzāk, jo es šeit atstāju vienu tēmu, atvērtu tālākām debatēm. Es te vienkārši izstāstu, kāda ir situācija. Es jums pastāstu par to, ko es esmu apņēmies darīt savā partijā. Un tātad mēs vēlamies atteikties no termina nelegāls. Jo runa nav tikai par tādu semantisku līmeni, te ir arī juridiskas implikācijas un uh, Tā kā šis jautājums ir gan juridisks, gan semantisks, tad mums ir nepieciešama vienošanās uz konsensusu pamata, kas nepārkāpj nacionālās likumdošanas. Tieši tāpēc es piekrītot, teiksim, punktam A, saku, ka mums ir jādabate par punktu B. Tāpēc es piedāvāju šo terminu slēptā imigrācija, jo mēs cīnamies pret slēpto imigrāciju. Tāpēc, ka migrācija var būt arī labvēlīga gan valstīm, no kurienes imigranti ierodās, gan valstīs, kuras imigranti tiek uzņemti. Tāpēc man liekas, ka tad, kad mēs runājam Par šiem jautājumiem mums ir nepieciešams tāds termins, kas gan juridiski, gan semantiski pilnībā ietver to, par ko mēs runājam. Es domāju, ka es um, zināmā mērā esmu atbildējis Tavārisa kungam, Gijoma kundzei un arī Bronksa kungam. Tagad man ir vēl kas sakāms attiecībā uz patvērumu biroju. Es it nemaz neiebilstu, ka patvēruma birojs var tiktu piesaistīts šai Frontex koordinatoru tīklam un tam līdzīgi. Bet es sāku, ka mums par to ir jāvienojās ar padomi, un lai vienotos ar padomi, mēs nevaram aizmirst pār sekojošiem mērķiem. Eh, kas ir minēti ziņojumā, un tāpēc, lai pārāk daudz nerunātu, es viņus neminēšu. Es vienkārši aicinu kolēģus iepazīties ar manu ziņojumu. Es esmu ļoti daudz cīnījies par šo patvērumu biroju šajā kamistejā. Es esmu cīnījies pret novēlošanos un es esmu cīnījies par to, lai uh, patvēruma uh, domātie līdzekļi, kas ir vairāk nekā 68 miljoni, tiktu uh, pārcelti kaut kādiem citiem jautājumiem. Un visbeidzot, runājot par cilvēktiesībām. Ziņojumā ir atsauce uz cilvēktiesībām izcelsmes valstīs. Tam te saka Kilers kundze. Man liekas, ka tas taču jau ir izdarīts, bet, nu, nekas jau arī nenotiks, ja mēs to šeit ierakstīsim, jo mēs zinām pilnīgi droši, kādas ir cilvēktiesības izcelsmes valstīs, kas nevienmēr tiek pilnā mērā ievērotas. Un visbeidzot, Giģoms kundze atsaucās arī uz semestra ziņojumiem. Ah, es ceru, ka viņai šie ziņojumi drīz tiks eh, nosūtīti, bet es jūs varu brīdināt, ka jums kundze ātri tās nenotiks, bet es ļoti ceru, ka mēs reiz par visām reizēm varēsim uzzināt, kas šajos semestra ziņojumos ir rakstīts saskaņā e, šai šo ziņojumu e, sakarā ir bijušas e, lielas pretrunas padome. Būtu ļoti jauki, ja parlamentam būtu pieeja šiem semestrālajiem ziņojumiem, tad mēs beidzot varētu uzzināt, par ko tur ir runa. Tāpēc es uh, pilnībā atbalstu Gijomas kundzi, kad viņa cenšas panākt to, lai viņai tiek nosūtīti šie ziņojumi. Kā jūs redzat, priekšsēdētājs kundze, šīs debates ir ļoti dažādas un vērtīgas, un es tikai vēlos uzsvērt, ka mēs vēlamies nonākt pie konsensusa un neaizmirsīsim, ka mēs esam vienlīdzīgi ar padomi tagad. Man liekas, ka man būs vēl iespēja debatēt par šo un īpaši uh, skaidri un precīzi noteikt, uz kādas juridiskās bāzes mēs balstāmies, par kuru es no sākuma runāju. Paldies! Okay, Paldies! Man šķiet, ka. Kopumā valda tāds sadarbības Mm, gaisotne un visi ir gatavi meklēt un atrast kompromisu. Es nezinu, vai komisija vēlas izteikties. Nē, šķiet, ka nē. Labi. Tādā gadījumā mēs esam noslēguši šī rīta darba kārtību. Tās ir labās ziņas. Nu, tad tiekamies atkal pulkstens trijos pēcpusdienā, lai turpinātu sēdi. Paldies!